Uh, dear colleagues, uh, my sincere apologies for the wait. Sorry, Mr. Dupre, to keep you waiting. Um, cienījamie kolēģis, atvainojos par aizkavēšanos. Ļoti žēl, Dupre, kungs, uh, ka jums bija jāgaida. Atvainojos, ka sāksim ar desmit minūšu nokavēšanos. Es tiešām atvainojos jums, Dupre, kungs, un pāriem kolēģiem, kur bija ieradušies laicīgi. Tātad Žerāra Deprē ziņojums par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu. Vārds vispirms Deprē kungam, un tad uh, sāksim diskusijas ar tiem ēnu referentiem, kur ir klāt. Tātad lūdzu, Deprē kungs, iepazīstiniet ar savu ziņojumu, un es vēlreiz atvainojos par aizkavēšanos. Thank you. Euh, priekšsēdētāji, Klot, es, protams, pieņemu jūsu atvainošanos. Šorīt man pašam bija jāuzstājas kādā sanāksmē eh, jau no paša rīta, bet es nebiju ieradies saulēcīgi. Un paldies, ka eh, varu iepazīstināt jūs ar šo dokumentu pēcpusdienā. Tātad, eh, priekšsēdētāji, par ko ir runa? Runa ir par um, regulas priekšlikumu, kuras mērķis ir harmonizēt uh, drošības uh, pasākums, kas saistīti ar Savienības pilsoņu personas apliecībām un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Priekšlikuma mērķis, un tas ir jāsaprot skaidri visiem, ir visu pirms uh, atvieglot tiesības izmantot brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Kā jūs zinat, pilsoņi brīvi pārvietojas no vienas dalības valsts uz citu, un ir 15 miljoni pilsoņi, kas dzīvo citā valstī, kas nav viņu izcelsmes valsts, un no tiem 11 strādā citā valstī. Tātad pavisam skaidri runājot. Runa nav par to, ka mēs aizstātu esošās dalībvalstu identitātes kartes ar Eiropas identitātes karti. Tātad identitātes kartes arī turpmāk būs uh, eh, dalībvalstu identitātes kartes. Tāpat tas neuzliek par pienākumu dalībvalstīm, kurām nav šādu identitātes karšu, tagad tās ieviest. Pasākuma mērķis ir harmonizēt drošības aspektus identitātes kartēm eh, tām valstīm, kuras šādas identitātes kartes izdod. Kā referents eh, vēlos jūs iepazīstināt ar to, ko es papildus piedāvāju, tātad papildus komisijas priekšlikumam. Teikšu pavisam skaidri, esmu centies maksimāli ņemt vērā DPS un eh, pamatiesība aģentūras uh, rekomendācijas. Es tik tiešām iepazinos arī ar sieviešu tiesību komitejas uh, ziņojumu šajā jautājumā un smēlos no tā iedvesmu. Vispirms es lūdzu regulā precizēt, ka juridiskais pamats um, netiek rasts tātad, lai izveidot biometrisko datu banku. Es zinu, ka dažās politiskajās grupās pastāv bažas par to, ka uh, uh, tas varētu tikt paredzēts. Otrakārt, nav runa par to, ka mēs šo regulu varētu izmantot kā juridisko pamatu kādā no dalībvalstīm, lai izveidotu dalībvalsts jeb nacionālo biometrisko datu bāzi jeb banku. Ja uh, kāda dalībvalsts to vēlas, tā to varēs darīt, bet ne um, balstoties uz šo te regulu kā uh, juridisko pamatu. Tātad tas būtu pirmais precizējums, uh, ko kolēģi varēs izvērtēt. Otrakārt, es vēlējos nostiprināt garantijas par to, kā biometriskie dati tiks savākti un jo īpaši tādos gadījumos, ja ir runa par bērniem un uh, neaizsargātām personām. Detalizēti es to neizklāstīšu, bet esmu paredzējis precīzus uh, pasākums attiecībā uz šīm personām. Treškārt, esmu novērsis kādu trūkumu, manuprāt, uh, komisijas sākotnējā dokumentā par datu aizsardzību. Es esmu paredzējis, ka eh, dati uh, var tikt saglabāti tikai uh, šajā te čipu kartē, ārpus tās tikai tad, uh, tādā gadījumā, ja tas ir paredzēts, lai sagad, izgatavot šo identitātes karti. Un tas ir iespējams tikai viena mēneša laikā. Un tad, kad šie dati ir tikuši savākt un iestrādāti uh, šajā čipu kartē, uh, Tie ir jāiznīcina. Tāpat arī esmu paredzējis pasākumus, lai ierobežotu biometrisko datu izmantošanu, lai eh, šos datus neizmantotu jebkādas privāta personas vai privātās iestādes. Eh, nu, tas viss ir saskaņā eh, ar mūsu likumdošanu arī citās šajā jomā kopumā. Tātad es papilnāju ar kādu noteikumu, kas paredz, ka uh, dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai eh, šīs, šie dati tiktu pienācīgi apstrādāti, eh, garantējot to drošību, un jo īpaši tādā gadījumā, ja tiek izmantoti eh, citi dienesti, tātad ārpus publiskiem dienestiem, lai ražot šādas te identitātes kārtas. Es papildināju arī ar skaidru noteikumu, kas paredz, ka visām dalībvalstīm savstarpēji jāatzīst identitātes karte kā identitātes un ceļojuma dokuments, lai nebūtu nekādu iespēju to apstrīdēt. Un arī esmu paredzējis vēl ko, kas neparādījās sākotnējos noteikumos un par ko es vēlos detalizā, detalizētāk runāt. Es paredzu noteikumus, kas paredz dalībvalstīm apmainīties ar um, biometrisko uh, datu atšifrēšanas atslēgām un biometriskie dati, kas parādās e, pasēs, e, tos var lasīt tikai dalībās, kas ir izdevuši šādus pases, un neviena cita dalībās to nevar lasīt. Nu, katrā ziņā šos te uh, datus ar tiem nevarēs iepazīties uh, drošības dienesti un pārobežu dienesti. Uh, Tāpat arī paredz noteikums, kas aizliedz, kas aizkavē pārlieku lielu slogu dalībvalstīm, aizstājot līdzinējās identitātes kartes ar jaunām. Aicinu arī komisiju un dalībvalstis strādāt pie labākās prakses piemēriem eh, šo te eh, resursu, jeb avotu dokumentu jomā. Un tāpat tas pats, kas ir paredzēts jau attiecībā uz pasēm, eh, tāda paša noteikuma gadījumā, ja dokuments tiek nozaudēts. Un tas attiecas uz dažādu valstu konsulāriem dienestiem. Un visbeidzot, vēl kāds elements, kas manuprāt ir svarīgs, tas noteikti arī izraisīs atbildes reakciju. Es uzskatu, ka identitātes karte nav tikai nacionālās piedarības eh, simbols, jo šī identitātes karte ļauj brīvi pārviedoties Eiropas Savienībā un tā kā tā tiek izmantot kā dokuments, lai varētu ieceļot Eiropas Savienībā. Un tās um, Eiropas dimensija līdz ar to ir uh, pati par sevi saprotama, un tam arī ir jāparādās, tāpat kā pasas gadījumā. Un es piedāvāju nākotnē identitātes uh, mm, kartēs parādīt tātad šo te izcelsmes valsti, bet arī uh, dzeltenās zvaigznes uz uh, zilā uh, kvadrāta tāpat kā tas parādās eh, citos gadījumos, lai simbolizētu Eiropas Savienību. Lūk, priekšsēdētāji, tādas ir manas idejas. Esmu ar tām iepazīstinājis vairāk kārt jau ēnu referentus. Mums ir paredzēta ēnu referentu sanāksme nākamnedēļ šķiet otrdien no rīta. Un es grasos cieši sadarboties ar viņiem un cik lielā mērā tas vien iespējams. Es domāju, ka tas ir savietojams ar eh, šiem te noteikumiem, es ņemšu vērā viņu eh, komentārus un eh, kritiku. Paldies priekšsētā, tas arī būtu viss no manas puses. Okay, thank you very much, Gerard. Liels paldies, Žerār. Mm, ir vismaz viens ēnu referents EPP e pārstāvi, kas uzstāsies Kalus Kvēljo vārdā. Barbara, lūdzu, jums vārds. Jā, Karlos Kveljo informē, ka viņš, diemžēl, nevarēs piedalīties sanāksmē šo pēcpusdienu, uh, eh, jo viņam ir jābūt citur, un uh, ļoti žēl, ka nebija iespējams sākotnē, kā sākotnē paredzēts izskatīt šo jautājumu no rīta. Identifikācijas kartes, uh, uzturēšanās kartes ir izšķirīgi dokumenti brīvs pārvietošanās uh, telpā. Es uzskatu, ko, š, ka šis priekšlikums izpilda trīs um, priekšnoteikums, proti brīva pārvietošanās vēršas pret krāpniecību un cīnās pret karšu falsificēšanu, jo parāds kompetences dalībvalstīm izdot šādas kārtas. Deprē kunga eh, ziņojuma projekts ir labs projekts, kuru eh, mēs kopumā varam atbalstīt. bet kā ēnu referents eh, Koeliju kungs vēlētos uzsvērt eh, vairākus punktus. Vispirms mums ir jāpaturprātā, ka šis priekšlikums neatrisina jautājumu par eh, tā dēvētiem breeding documents, kas ļauj jums sagatavot tādus identifikācijas dokumentus kā identitātes kārte. Uh, Otrakārt, pilnībā respektējot EDPS, mēs atbalstām biometrisko datu vākšanu, bet mēs tehniski neredzam iemeslu, kāpēc e, bērniem līdz 12 gadu vecumam nevajadzētu vākt pirkstu nospiedumus. E, attiecīgās iestādes jau šobrīd pierāda, ka piecu e, gadu vecumā ņemti Ehm, pirkstu nospiedumi ir daudz uzticamāk nekā 17 gadu vecumā ņemta pirkstu nospiedumi. Un, lai labāk, un tādējādi mēs pat labāk aizsargātu bērnus, eh, lai novērstu to, ka ehm, viņi tiek nolaupīti. Identitātes kartes ir nacionālās pilsonības piedarības izpausme, un tādējādi eh, tas ir arī Eiropas Savienības simbols. Mēs Mēs nevēlamies, lai identitātes kartes būtu vienādas visā Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai tās tiktu savstarpēji atzītas, lai uh, nodrošinātu, ka pilsoņiem nav nekādu šķēršļu, īstenojot savas pamatiesības uz brīvu pārvietošanos. Un uh, ceturtkārt, uzturēšanās atļaujas jāskata kontekstā ar vīzu sistēmu. Uh, Ģimenes locekļi, kas ir trešo uh, valstu pilsoņi saskaņā ar komisijas priekšlikumu, uh, būs spiesti pieteikties uz vīzu. Tātad neatkarīgi no tā, kāds pasākums mēs ieviesīsim, tas ir jāņem vērā. Mēs grasāmies iesniegt grozījumus un ar uh, prieku sagaidām kopīgo darbu ar referentu un ēnu referentiem. Uh, un ceram, ka šis dokuments tiks eh, pavisam drīz pieņemts. Eh, pamatiesības uz brīvu pārvietošanos ir tikpat uh, svarīgas kā tiesības uz drošību. Paldies! Much, Barbara, and, um, we go now to the Commission, if you want to say a word on this. Who do we have? Um... Labi, paldies. Tagad komisijas pārstāvu lūdzu. Yeah, thank you very much. Liels paldies par iespēju izteikties un paldies, ka um, pievēršat tik daudz uzmanības šim svarīgajam priekšlikumam no komisijas puses. Kā jau uh, referents to uh, pamatot teica, šis priekšlikums atvieglos brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības pilsoņiem, dodot viņiem uzticamus uh, un drošus dokumentus, identitātes kartes. Uh, vienkāršos Eiropas pilsoņu dzīvi, jo īpaši tādā gadījumā, kad viņi izmantos savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Kā jau jūs minējāt, priekšlikuma mērķis ir arī novērst drošības trūkums. Identitātes kartas var izmantot, lai šķērsot ārējo robežu, tāpēc tām ir jābūt ļoti drošām. Uh, Tāpēc arī mēs savā priekšlikumā esam izvēlējušies gan sejas attēlu, gan pirkstu nospiedums, jo tie ir daudz drošāki. Un šī kombinācija var mums palīdzēt uh, pārvarēt um, dažas tehnikas, kas šobrīd tiek izmantotas uh, krāpniecības gadījumā. Kopumā es priecājos par deprēkungas ziņojumu projektu. Mēs priecājamies par to, ka uh, principā uh, tas eh, piekrīt komisijas mērķiem un priekšlikumiem, un mēs ceram, ka varēsim sniegt visu nepieciešamo atbalstu turpmākajās diskusijās un ļoti cieši sadarboties ar parlamentu pie šī ārkārtīgi svarīgā dosjē. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad eh, pretendentūras vārdā Tamāra Kervēlūdzu. Labdien! Paldies par iespēju jums šo pēcpusdienu pievienoties un sniegt īsu pārskatu par uh, to darbu, ko daram padomē strādājot pie šī dokumenta. Ir sākušās priešlikuma izskatīšana un uh, apspriešanās tā, par šo dokumentu jau maijā Bulgārijas prezidentūras laikā. Ir notikušas četras darba grupas sanāksmes kopš tā laika. Sarunās ir sanāks būtis, panāks būtisks progress. Pirmā tieslietu un iekšlietu padomnieku sanāksme notiks nākamnedēļ, 4. oktobrī. Un pēc tam mēs turpināsim savu darbu un ceram saņemt mandātu starp institucionālajām sarunām novembrī. Austrijas prezidentūra vēlas apliecināt jums, ka esam apņēmības pilni panākt vienošanos padomē par šo ļoti svarīgo priekšlikumu un uh, esam gatavi sākt sadarbību. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Paldies padomē! Un tagad atgriezīsimies pie Žerārda, ja jums ir kādas noslēguma pārdomas. Lūdzu. Jā, pavisam īsi. Priekšsādātāji sākumā pateikšos Koeljo kungam, kur aizvietoja kolēģi ļoti laipni. Es atzīmēju ko jūs teicāt, nu runājot par dzimšanas apliecību, es zinu, ka tur ir problēmas, mm, jo Portugālē, ja manā rīcībā esoša informācija ir pareiza, tad pirksnospiedumi tiek noņemti jau kopš dzimšanas, lai reģistrētu bērnu Vairumā ES dalību valstu tas tā nenotiek, tāpēc mums būtu jārunā par iespēju risināt šo problēmu ziņojumam nu, par pārējo. Es atzīmēju Koelju kunga priekšlikumus. Protams, mēs to ar vislielāko rūpīgu izvērtēsim. Pateicos arī komisijai, kas ir gatava mūs atbalstīt nepieciešamības gadījumā manuprāt, ļoti nu, labi jūs to pateicāt, un paldies arī pārdomēji par gatavību strādāt kopā ar mums, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie starp institucionālās vienošanās. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Dupree, and thank you for uh, Barbara. Paldies, un paldies uh, visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 9. oktobris 2006. vakarā. Paldies, kolēģi! Un tagad varam pievērsties 16. punktam. Darba kārtībā tā ir uzklausīšana. Pārbaudīšu, vai visi gatavi. Be very happy if um, our first Es būtu ļoti priecīgs, ja pirmais runātāju panelis varētu iznākt zāles priekšā pie galda, un tad arī sāksim iepazīstināšanu. Okay, um, a warm welcome to. Um... Prieks redzēt visus mūsu runātājus. Uh, priecājos uzņemt mūsu viesus. Runājot mm, par šo ļoti svarīgo un sensitīvo jautājumu par atbalstīšanas direktīvas īstenošanu un humanitāro palīdzību tā saucamajiem neatbilstīgajiem migrantiem, neregulārajiem migrantiem. Un uh, savu kolēģu vārdā varu teikt, ka šis ļoti tā, tāds sausais uh, virsraksts īsti neatspoguļo to jautājumu, par ko mums ir jārunā, varam runāt pavisam skaidri un atklāti. Tas, par ko runājam, ir viena no lielākajām traģēdijām, ar ko saskārusies Eiropas Savienība. Tā ir patiesa traģēdija. Cilvēki ir zaudējuši dzīvības, un šī traģēdija vēl joprojām turpinās. Un visā mūsu šodienas diskusijā mums vajadzētu uh, atcerēties, ka te mēs runājam par cilvēkiem. Lai to neaizmirstam nevienā brīdī. Par ko runāsim šodienas uzklausīšanā? Ar daudziem ekspertiem, ko mums ir izdevies šodien sapulcināt. Tas būs jautājums par to, kā tiek īstenota tā sauktā atbalstīšana direktīva dalībvalstīs. Un kā nodrošināt humanitāro palīdzību migrantiem un bēgļiem, vai šāda atbalsta sniegšana ir noziegums vai gluži vienkārši cilvēcīga solidaritāte. Tas arī ir viens no jutīgākajiem jautājumiem visā diskusijā, un tas arī padara šo diskusiju par ļoti interesantu. Un šī diskusija notiek uh, uzreiz pēc šīs komitejas sagatavotas uh, rezolūcijas, tā piesaistīja lielu interesi, jo mm, tā runā par vienu no lielajām dilemmām, par to, kā cilvēki, kā organizācijas, NVO var glābt dzīvības, bet tajā pašā laikā, lai viņu, netikt, viņu darbība netiktu kriminalizēta. Situācija, protams, ir ļoti sarežģīta. Pēdējos dažos gados esam redzējuši ka Eiropas Savienības pilsoņi stājas tiesas priekšā par to, ka viņi ir palīdzējuši citiem cilvēkiem ļoti smagās dzīves situācijās. No otras puses ir kontrabandisti. Es pats esmu to redzējis savām acīm, esmu bijis Lībijā, Lībijas iekšzemē, ka cilvēku kontrabandisti izmanto mazaizsargātus cilvēkus, kas uh, mēģina iekļūt Eiropas Savienībā vai pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros, lai pievienotos saviem ģimenes locekļiem, diasporē, lai uh, mēģinātu atrast labāku nākotni. Uh, šis ir ļoti sarežģīts līdzsvars, kolēģi, kā jau mēs to zinām. No vienas puses ir jāsoda kontrabandisti ar atbilstošām kriminālām sankcijām, bet no otras puses Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābūt iespēja izrādīt cilvēcīgu solidaritāti, neriskējot, ka viņu darbība tiks kriminalizēta. Tātad šī atšķirība starp kontrabandistiem un cilvēkiem, kas sniedz humanitāro palīdzību, uh, Tā izriet no pašreizējās likumdošanas, tā saucamās atbalstīšanas pakotnes, tā izriet no atbalstīšanas direktīvas 2002. gadā un padomis pamata lēmumu, kas to īsteno. Un gadu laikā šīs pakotnes īstenošana ir radījusi juridisko neskaidrību. Un, kā jau es arī pieminēju nesen, parlaments uh, pēc Liba komitejas institīvas aicināja komisiju izsagatavot vadlīnijas dalībvalstīm, lai novērstu to, ka humanitārā palīdzība tiek kriminalizēta. Tad rezolūcija tika pieņemta 5. jūlijā. Eh, tas bija eh, rezultāts mūsu komitejas darbam, piemēram, arī Mecola Kjenga ziņojumam, kurā tika norādīts, ka jebkurš, kurš sniedz dažādu veidu humanitāru palīdzību tiem, kas uh, Uh, ir uh, spiedīgā situācijā šos cilvēkus uh, nedrīkst nosodīt, un Eiropas Savienībai vajadzētu atspoguļot šo principu savos tiesību aktos. Un, gan mūsu komiteja, gan parlaments atbalstīja to. Tādēļ esmu priecīgs sveikt mūsu vidū mūsu viesus, lai mēs varētu turpināt šo interesanto, strīdīgo, bet ļoti svarīgo jautājumu par to, kā nošķirt tos, kuri tiešām vēlas palīdzēt cilvēkiem un tos, kuri ļaunprātīgi izmanto šo situāciju. Uzklausīsim divus pilsoņus, kas ir iesaistījušies sniedzot palīdzību migrantiem vidusjūrē. Tas ir Neslera un Aldīna kungs. Pēc tam runās Žans de Krona kungs, kas pārstāvēs dalību valsts viedokli. Pēc tam uzklausīsim Eiropas Savienības institūciju pārstāvi. Tas būs Leģērī kungs, no Frontexa un Mr. Tudoračī, kas darbojas nodaļā, kas ir atbildīga par cīņu pret uh, cilvēku kontrabandu Eiropas komisijas iekšlietu ģenerāldirektorātā. Paldies uh, mūsu deputātiem, daudzi no jums ir paši bijuši skartajos reģionos un uh, daudz no jums uh, tiešām sniedz savu ieguldījumu rezolūcijas sagatavošanā. Tad sāksim. Sāksim ar pirmo sadaļu - provizoriskie rezultāti pētījumam Fit for Purpose. Tiek izvērtēta um, atbalstīšanas direktīvas īstenošana. Pirmā runas Līza Vasiljūte, kas ir uh, CEPS pētniece. Un tad uzklausīsim kolēģi kas veids pētījumus uh, Londonas starptautisko attiecību institūtā un arī SOS Londonas universitātē. Tā ļoti gars tituls. Tātad Līna un Dženifera. Aicināšu jūs um, atklāt mūsu diskusiju, jūs iepazīstināsiet mūs ar sākotnējiem uh, secinājumiem, atjauninātajiem pētījumam. Lūdzu, vārds jums. Atgādināšu kolēģiem, ka uh, šī uzklausīšana tiek pārraidīta tieši saistē. ceturtdienas pēcpusdienā nav, ir grūti ap, sapulcināt daudzus kolēģus, tādēļ saku paldies eh, tiem, kas ir ieradušies šeit personīgi, un arī sveicu mūsu vidū cilvēks, kas pievienojušies tieši saistē. Paldies par tiešām laipno uzaicinājumu. Mums ir liels prieks iepazīstināt jūs ar mūsu pētījumu rezultātiem. Mēs runājam citu līdzautoru vārdā Gabriela Sančes un Sergio Herrera. Viņi gan nav mums šodien pievienojušies. Uh, Un atjauninātais pētījums balstās mūsu iepriekšējā pētījumā par cilvēku kontrabandas politikām un to saskārni ar humanitāro palīdzību un sociālo uzticību. Šo pētījumu veicām 2016. un 2017. gadā. Un arī pašreizējais aktuālais projekts, kurā uh, Mēs īpaši koncentrējāmies uz to, kā notiek vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un NVO, un šie materiāli ir pieejami telpas aizmugurē, ja kāds vēlas iepazīties arī ar šo pētījumu rezultātiem. Pašu pētījumu plānojam pabeigt līdz oktobra beigām, tas vēl nav publiski pieejams, bet mēs ceram, ka mūsu darbs būs izmantojams arī jūsu rezolūcijā un turpmākajā darbā par to, kā. Ka nodrošinot to, lai humanitārā palīdzība netiktu sodīta. Esam veikuši mediju monitoringu. Mēs konstatējām, ka solidaritāte bieži ir kriminalizēta, solidaritāte un humanitārā palīdzība, kas sniegta migrantiem un patvērumu meklētājiem, Tātad um, tas ir noticis gan par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, žurnālistiem, profesionāļiem, juristiem. Tātad viss tvērums, tas iekļauj krietniem vairāk uh, puses, ne tikai brīvprātīgos un atsevišķus individus. Runājot par solidaritātes kriminalizāciju, redzam, ka trūkst skaidrības Eiropas Savienības un nacionālajos tiesību aktos, proti, kas nav noziegums, tad nav skaidrības par to. Otrakārt, ir tāda steidzamības sajūta cīņā pret migrantu kontrabandu, tad tiek apkopoti dažādi mandāti, piemēram, migrācijas pārvaldībā, krimināla tiesības aizsardzība nav īsti skaidrs, ko tiesības sargājušās iestādes vēlas panākt, arestējot tos, kuri ir gribējuši izrādīt solidaritāti. Un trešais elements, ņemot vērā šo tā saucamo Eiropas migrantu krīzi, prevalējušas ir vienpusējas reakcijas, nevis visas Eiropas Savienības vienota reakcija. Uh, Redzām, ka dalību valstis ir uh, nobīdījušas atbildību citām dalību valstīm vai pilsoniskajai sabiedrībai, kā piemēram uh, meklēšanas un glābšanas operācijās, kas par to ir atbildīgs. Nākamais slaids. Runājot par pirmo elementu, ka trūks skaidrības Eiropas Savienības un nacionālajos tiesību aktos. Direktīvas tekstā ir teikts, ka jebkāda veida tīša palīdzība, lai palīdzētu cilvēkam iekļūt vai eh, doties tranzītā neatkarīgi no iemesla eh, uz kādu no dalību valstīm, ka šāda darbība ir kriminalizējama. Tas arī atbilst eh, vadlīnijām, kas runā par šo materiālo iegūmu, bet netiek runāts par pašu kriminālo nolūku. Uh, noziedzīgo nolūku, nav arī īsti skaidrs, kādēļ šādas darbības tiek kriminalizētas un pēc tam tiesātas. Kā redzam, tad pašlaik tikai 4 no 28 dalību valstīm ievēro ANO standartus. Proti, tas nozīmē, ka ir jāpierāda materiāls vai kāds cits labums vai ieguvums, lai tad varētu šādu atba atbalstu atbalsta sniegšanu, iebraucot valstī, lai to varētu kriminalizēt. Tas ir Vācijā, Īrijā, Luksemburgā un Portugālē. Pārējās valstīs eh, viņas izmanto atkāpšanās klauzulu šajā konvencijā, kur tiek runāts par to, ka ir iespējami augstāki sodi. Bet tādējādi viņas iet, šīs valstis ir pretrunā ar visas ANO visa atlī, ANO vadlīniju pamatprincipu. Nākamais slaids. Tomēr puse no dalībvalstīm vēl joprojām nav pārliecinātas, ka ir jāpierāda šāds finansiāls vai materiāls ieguvums, lai tad varētu veikt sodīšanu. Un viens no interesantākajiem elementiem, par ko ir runājis arī parlaments, ka ir paredzēts izņēmums humanitārai palīdzībai. Pašreizējā direktīvas tekstā uh, tas tiek atstāts Eiropas Savienības dalību valstu ziņā, proti pieņemt lēmumu, vai kriminalizēt humanitāro palīdzību vai nē, kad tā ir tikusi sniegta. Un te atkal redzam šo un ANO protokolu. Iemesls, kādēļ tiek, pie, tiek lūgts pierādīt šo finansiālo vai materiālo iegūmu. Tas ir nepieciešams, lai nesodītu tādas organizācijas, kas pārvedā migrantus labda, labdarības nolūku vadīti. Un esam redzējuši, ka ir paredzēta eksplicīti atbrīvojumi, piemēram, Beļģijā, Grieķijā, Spānā, Spānijā, Itālijā, Maltā un apvienotajā karalistē. Tomēr šajās valstīs vēl joprojām notiek tiesvedības. Un šodien uzklausīsim liecības no divām valstīm, kurā šīs tiesvedības tiešām um, tika izvērstas. Dažkārt dzirdam, ka nav īsti skaidrs, kas ir tas, ko mums vajadzētu atbrīvot. Bet, ja aplūkojam Eiropas Savienības augsta līmeņa vienprātību par humanitāro palīdzību, tad šķiet, ka mērķis ir diezgan skaidrs. Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalsts ir panākušas par to vienošanos, un ir norādīts, ka eh, mērķis ir saglabs, izglābt cilvēku dzīvības, eh, nodrošināt novērst eh, cilvēku ciešanas, saglabāt cilvēka cieņu un tā tālāk. Un mūsu pētījumos eh, šķiet, ka tieši par šāda veida situācijām mēs runājam, ja aplūkojam meklēšanas un glābšanas eh, operācijas. Tad šis Eiropas Savienības augsta līmeņa konsens to varētu tādā plašā mērā piemērot un apliet un īstenot, ja to mēs piemērojam trešajām valstīm, kādēļ to nepiemēram Eiropas Savienības iekšienē. Rodas daudz jautājumu, piemēram, juridiskā neskaidrība ar pašreizējo likumdošanas ietvaru. Pašlaik varam vērot, ka uh, Uh, migranti, kas ir bijuši cilvēku kontrabandas upuri, ka um, viņi tiek uh, traktēti kā noziedznieki. Un tālāk. Nākamā runātāja. Kā mana kolēģa Līna teica, tad šis pētījums ir veikts balstoties uz darbu, ko esam veikuši iepriekš pēc komitejas lūguma, bet tas arī balstās uz Eiropas ekonomikas un sociālās pētniecības centra veikto darbu. Mēs aplūkojam galvenokārt krīzi Itālijā, bet arī aplūkojam situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Un viena no lietām, ko konstatējām savā pētījumā, ko gribējām uzsvērt, te runa nav tikai par formālu kriminalizāciju. Te ir runa par tādu kriminalizācijas dinamiku, kas skar pilsoniskās sabiedrības organizācijas un NVO ļoti daudzos dažādos veidos. Un viens no šiem veidiem ir formāla tiesvedība. Jums nav obligāti jānonāk uh, cietumā, lai jūs piedzīvotu to, ko mēs saucam par humanitārās palīdzības kriminalizāciju Un tātad visa šī notikumu dinamika ir diezgan līdzīga visās dalību valstīs, laikam varbūt tā ir izpaudusies dažādos veidos. Tad aizdomas, disciplinēšana, iebiedēšana un arī formāla tiesvedība. Es pārāk daudz nerunāšu par formālajiem procesiem, to jau pieminēja Līna. Mums arī ir pievienojušies citi kolēģi, kas var runāt par savu pieredzi ar to tiešā veidā Bet eh, viena lieta, ko es gribēju īpaši uzce, izcelt, to mums norādīja pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, piemēram, no Kalē. Dažos gadījumos viņi jūta, ka viņiem trūkst policijas aizsardzības. Tad, kad uh, viņi palīdzēja nodrošināt piekļuvi pārtika vai uh, dušām, uh, šiem migrantiem, policija nesniedz viņiem aizsardzību no migrantiem. Dažos gadījumos tā tad var būt šī aktīvā darbība, ka policija arestē šos cilvēkus, bet dažkārt tas ir arī no otras puses, kad policija nesniedz savu aizsardzību. Un citi disciplinēšanas pasākumi, piemēram, uh, auditēšanas pienākumu. Tas ir tā Ungārijā un arī apvienotajā karalistē. NVO tiek piemēroti aizvien striktāki noteikumi un prasības. Mm, tas var izpausties arī kā piekļuves zaudēšana. Dažiem, NVO, dažām NVO tika lūgt, liekta piekļuvē migrantu centriem NVO Esam redzējuši, ka ārsti bez robežām, kas ir spēlējuši fundamentālu lomu gan uz uh, jūras, gan sauszemes robežām un kas ir atbalstījuši bēgļus krīzes laikā, um, tad ir piedzīvojuši tādu vēršanos pret sevi ar uh, nodokļu palīdzību. Tad, tad ir šīs aizdomas, un tiek bojā, cilvēki ir zaudējuši savu labo reputāciju. Tas tam ir tieša ietekme uz NVO budžetu. Un vēl turpinot par iebiedēšanu, eh, varat detalizētāk iepazīties ar to mūsu pētījumā un arī dokumentos, kas pieejami zāles aizmugurē. Te ir runa par draudiem sociālajos mēdījos, fiziski draudi, eh, cilvēki tiek, eh, cilvēki tiek uzbrukts officers um, at borders uh, towards activists. Um, Vai arī vajāšana, uh, bieži vien tātad varas iestāžu pārstāvi nav arī neslēgšu atbilstošu identifikācijas dokumentu, tādēļ ir grūti vērsties pret viņiem. Nākamais slaids. Te vēlējos ilustrēt to, ka varbūt mēs runājam par relatīvi nelielu um, skaitu ar cilvēkiem, kas ir mūsdienu šindleri vai uh, citi uh, labdari, bet tas nav um, būtiskākais jautājums, kā teica Klots sanāksmes sākumā, ir tiešām ļoti, um, sar, ļoti sarežģīti nošķirt um, Eh, kāds eh, britu vīrietis eh, tika arestēts par to, ka viņš pārveda bērnu no Kalē uz apvienoto karalistu, lai apvienotu ar ģimeni. Viņš mēģināja izdarīt pašnāvību pēc tam, ka viņš tika izvilkts cauri Anglijas tiesu sistēmai, un viņš saka, tas bija tādēļ, ka tā bija ļoti stresa pilna pieredze. Lai gan beigās, protams, laimīgā kārtā viņš tika attaisnots. Nākamais slaids. Šeit varat redzēt migrantu tiesību situāciju. Gala beigās jau, protams, runa ir par migrantu dzīvībām, bet ir jāuzdod jautājums arī par pilsoņiem. Un tā ir lieta, ko mums vairāk kārt uzsvēra NVO, ar ko runājām, un arī migranti, ar ko runājām mūsu pētījuma laikā. Te runa ir par Eiropas pilsonisko sabiedrību, kas aizstāv savas tiesības palīdzēt citiem cilvēkiem. Tā ir viena no Eiropas pamatvērtībām. Un redzējām, piemēram, Francijas gadījumā. Uh, Tas ir uh, cilvēks, kas tika arestēts par to, ka viņš pārveda migrantus no Itālijas uz Franciju. Visa tiesa aizgāja līdz pat augstākajai tiesai uh, Francijā un tika uzdots jautājums, uh, par brālību, un viņš teica, ka tās ir viņai pamatiesības palīdzēt šiem cilvēkiem. Un kā jau arī Klots teica, uh, Tas ir tāds fundamentāls jautājums par to, ko nozīmē būt Eiropietim un cīnīties par pamatiesībām. Un šeit varat redzēt eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir mobilizējušās, lai cīnītos pret šo problēmu. Tiešām mērogs ir vēl nepieredzēts. Esam saskārušies ar problēmām atsevišķās dalībvalstīs iepriekš, bet nesenās Eiropas migrācijas krīzes laikā šī ir pirmā reize, kad redzam, ka visa pilsoniskā sabiedrība Eiropas Savienības līmenī apvienojas, lai situāciju labotu. Un te redzat atsevišķus piemērus iniciatīvām, kas ir notikušas, lai vērstu parlamentu uzmanību uz problēmu, un esam priecīgi, ka parlaments tiešām pievērsis tam uzmanību, zinot arī to, cik daudz piemēru, tā, pierādījumu tam ir. Šī ir pirmā reize, kad Pasaules organizācija pret uh, spīdzināšanu ir sākusi uh, uzraudzīt cilvēktiesību aizstāvi situāciju Eiropas Savienībā. Tad arī globālās platformas pievērš tam uzmanību. ANO īpašais ziņotājs par uh, cilvēktiesību aizstāvjiem arī ir sācis interesēties par šo jautājumu. Kā jau es teicu, tad uh, aizdomu gaisotnē disciplinēšana un cita vēršanās uh, tās ir tādi, tās ir tādi paši pavērsieni, ko esam redzējuši citviet, ka cilvēktiesību aizstāvi uh, un viņu darbs ir ticis kavēts. Kas ir uz likmes? Te runājam tikai par dzīvību glābšanu uz jūras, bet arī uz sauszemes robežām. Tam vajadzētu būt mūsu tiesībām. Piedāvāt kādam maizes gabalu, ja viņš ir izsalcis, uh, vai neiedod kaut kādu, neatsaukties tikai uz kaut kādiem tiesību aktiem, kas tiek manipulēti, lai iebiedētu brīvprātīgos, jā, ka viņi tiek apvainoti cilvēku kontrabandā. Un, protams, arī paliek jautājums par tiesībām uz dzīvību. Nākamais slaids. Mēs zinām, ka Tālāk mm, patiek runāt par to, kā ir izdevies samazināt nāves gadījumu skaitu, um, ja tad, kad um, cilvēki ierodas Eiropas Savienībā, bet Līdija jau pieminēja to, ka tiek uh, manipulēti šie skaitļi. Jā, tiešām ir samazinājies cilvēku skaits, kas ierodas nelikumīgā veidā ar laivām Eiropas Savienībā, un tad arī attiecīgi nāves gadījumu skaits ir samazinājies, bet zinām, ka tīri procentiāli uh, Cilvē, šis nāves gadījums skaits ir pieaudzis. Un tas ir pieaudzis uh, um, tiešā rezultātā tam, kad ir, uh, uh, ir dažādi ierobežotas iespējas palīdzēt cilvēkiem. Nākamais slaids. Runājam par ietekmi uz sabiedrību kopumā. Tas ietekmē mūs visus. No iepriekšējiem pētījumiem zinām, ka šiem pasākumiem ir uh, ietekme uz to, ka visdažādākās labdarības organizācijas uh, tiek iebiedētas sniegt savu palīdzību. Viens piemērs mums ir apvienotajā karalistē, kad uh, dzīvokļu īpašniekiem tiek uzlikts par pienākumu pārbaudīt aizvien skrupulozāk dokumentus par savu iedzīvo, par savu īrnieku. Uh, uh, juridisko statusu, un tad galā rezultātā uh, dzīvokļu īpašnieki nevēlas izīrēt savus dzīvokļus cilvēkiem, kuriem ir gluži vienkārši ārzemniecisks vārds kaut vai. Mums ir jāsaglabā Eiropas Savienības vērtības, lai nodrošinātu, ka spēkā esošās politikas darbotos efektīvā veidā, piemēram, tiesības uz ģimenes locekļu apvienošanos. Uh, Tad, tad šis regulējums par nepavadītu mazgadīgo jautājumu, tas prasīja vairākus gadus, un tur bija nepieciešams spēcīgs pilsoniskās sabiedrības organizācijas spiediens. Un tagad vārds atkal Līnai. We also see that it uh, has, there are opportunity costs for investigation. Nu, te ir iespējas izmeklēt arī cita veida noziegumus kas ir vēl nopietnāki un kuriem ir skaidri krimināli nolūki. Un tie padara mm, eh, grūtāk migrantu situāciju attiecībā pret eksploatāciju un izmantošanu. Un mm, noslēgumā rekomendācijas mēs mm, piekrītam parlamenta pozīcijai, ka tiešām vajadzētu definēt uh, un tās robežas, tās lietas, kuras nevajadzētu kriminalizēt. Mēs redzējām iepriekšējo direktīvas par cilvēku tirzniecību lietošanu, kur tiek atbrīvoti cilvēku tirzniecības upuri, humanitāriem darbinieki arī būtu jāiekļauj atbrīvojumā. Kā mēs redzējām, tad nu, neraugoties uz to, ka dažas dalībvalstis transponē humanitāra atbrīvojuma elementu. Eh, tomēr praksē tas eh, nedarbojas un vajadzētu kādus mehānismus, piemēram, revīzijas palātai, vajadzētu arī raudzīties, kur es eh, mm, finansējums dodas un arī raudzīties, kur ir šie nelikumīgā migrantu ievešana, jo tas ir viens no efektivitātes kritērijiem. Arī Eiropas ombudam vajadzētu sakot līdzi pamat tiesību mm, ievērošanas ietekmes novērtējumam, jo ja mm, šie gadījumi palielinās vidusjūrā, tad iespējams kaut kas nedarbojas pašreizējās politikās. Tāpat arī neatkarīga observatorija Nu, palīdzību vajadzētu izmantot. Pilsoniskā sabiedrība varētu iepazīstināt brīvprātīgi ar šādiem īpašiem gadījumiem, un to vajadzētu arī sasaistīt ar um, tiesiskumu mehānismiem, kas tad arī norādītu uz kādiem nopietniem sistēmiskiem pārkāpumiem, kas uh, reizēm tiek politizēti un mm, neatbilstoši izmantoti. Un tāpat mēs uh, arī uh, Mm, atbalstam parlamenta pozīciju tajā, ka, lai atrisinātu šo problēmu, mums vajadzētu rast holistisku pieeju migrācijas jomā, jo līdz šim ir bijuši tādi vienpusējas viedokļi par restriktīvāku politiku, tomēr rūpīgāk padomājot par migrantu nelikumīgas ieviešanas problēmu, tad eh, tas ir tāds eh, izdomāts eh, process, jo beig beigās migrantiem arvien mazāk un mazāk uh, Eh, paliek iebraukšanas kanāli. Tas attiecas kā uz ekonomiskiem, tā uz mm, eh, parastajiem migrantiem, un tad rodas eh, vairāk iespēju šiem nelikumīgajiem ievedējiem. Tāpat arī jāizmanto proaktīvas meklēšanas, glābšanas mm, operācijas, kas ir neizbēgamas šādā vienpusējības brīdī, un tādējādi mēģināt mainīt situāciju. Labos paldies abām runātājām. Pieminēšu kolēģiem, ka Šeit ir oriģinālais dokuments mm, no Liba komitejas 2016. gada, un mm, dažas no lietām mm, ir eh, tagad atjaunotas, un šīs informācija ir atjaunota, pateicoties lūguma rakstu komiteja 2018. gadā, bet nu, tas, kas notiek pašreizējā brīdī par direktīvas sakarā un arī citās jomās, un to jūs nu pat dzirdējāt. Tātad šis atjaunotais dokuments no 2016. gada eh, tiem, kuri sako līdzi dokumentiem. Tagad pievērsīsimies Konstantīnam Nestleram. Viņš ir eh, medicīnas doktors un brīvprātīgais meklēšanas un glābšanas misijām, tostarp arī Lifeline mm, kuģos. Jums mm, ir desmit minūtes jūsu rīcībām. Lūdzu. Paldies par eh, doto iespēju izteikties un pārstāvēt humanitārās grupas un individus, kurus ietekmē šī tik svarīgā diskusija. Mans vārds ir Konstantins Nestlers, esmu medicīnas doktors un esmu eh, trīs gadus strādājis eh, pēdējos šajos ātrās palīdzības medicīniskās palīdzības sniegšanā Berlīnē un kopš 2005. gada aktīvi arī sniedz palīdzību bēgļiem sākumā Berlīnē, bet pēc tam arī Ziemeļgrieķijā mm, nelegālo migrantu nometnēs un kopš 2017. gada arī meklēšanas operācijās vidusjūrā. Es arī esmu mm, bijis mm, mēdīķis dažādās Vācijas nevalstiskās organizācijās un dažādos misijās, tādos kuģos kā Juventa Lifeline un Sea Watch 3. Un mm, turpmāk es vēlētos sniegt tādu īsu pārskatu par mm, šo neatrisināto kriminalizācijas kampaņu, kas ir novedis pie tā, ka ir tikuši arestēti glābšanas kuģi Juventa un Lifeline un par to, ka mm, klā, apkalpas locekļi ir saskārušies ar vajāšanu. Un Juventa sāka savus glābšanas operācijas 2017. gada jūlijā un Itālijas um, iestādes to arestēja un īsā laikā izdevās izglābt 14 tūkstoši cilvēku, kas bēga no Lībijas un pār, pārslogotās laivās. Un um, tāpat kā citiem kuģiem Juvent arī saņēma šīs operācijas vadību no Itālijas jūras koordinācijas centra Romā un cilvēki tiek glābt no uh, noslīkšanas nu, tika aizvest uz Itālijas uh, ostām, un šajos glābšanas operācijās mēs strikti ievērojām starptautiskos uh, likums, arī valsts likums, un sadarbojāmies ar iestādēm. 2017. gada sākumā Itālijas prokurori sāka mm, slepenu izmeklēšanu pret, pret Juventu un citiem NVO kuģiem, un uh, tad Mm, slepenā dienesta aģenti un arī mm, antimafijas policijas pārstāvi iefiltrējās NVO kuģos un noklausījās telefonu sārunas. Mm, un tad, nu, vairāk kārtīgi Juventa kuģim tika pavēlēts pamest meklēšanas un glābšanas zonu un doties Lampedūzas ostu. Un šajos gadījumos mums bija, mēs bijām spiesti pamest uh, bēgļu uh, laivas. Um, tā arī nav zināms, kāds bija viņu liktenis beigu beigās. Un beigu beigās 18. gada augustā Juventa uh, beigās tika mm, uh, arestēts un pēc iebraukšanas Lampedūzas ostām. Un pēc tam tika izvirzīta apsūdzība par nelegālās migrācijas uz Itāliju atbalstīšanu pret 22 humanitāriem darbiniekiem. Uh, un kuriem desmit bija no Juventa. Un prokurors eh, ir mm, atzīmes, ka NVO neguva kādu finansiālu labumu eh, no savas darbības. Tomēr Itālijas iestādes eh, izvirza argumentu, ka Juventa ir daļa no notikuma ķēdes, kas noved pie nelegālas migrantu ieceļošanas Itālijā, un tāpēc viņiem var izvirzīt apsūdzības atbilstoši likumiem Eh, kas eh, saistās ar cīņu pret eh, cilvēku tirgoņiem. Un mm, pēc šī notikuma NVO un citas mm, platformas saskārās ar masīvu kampaņu, izmantojot legālus un birokrātiskus instrumentus, lai viņiem liektu mm, savu dzīvības glābšanas darbu. 18. gada jūnijā Lifeline netika ļauts iebraukt Eiropas ostās pēc 234 migrantu izglābšanas, un tas sauktā Lībijas krasta apsārdze prasīja migrantiem, prasīja, lai migranti tiktu tiem nodoti atpakaļ. E, bet e, kā Leflēm kapteinis e, Reiha kungs noliedz šādu iespēju, jo migranti bija jānoviet, jāpārved uz drošu ostu, kur viņus nespīdzinātu, neizvarotu un nevērstos fiziski pret viņiem. Un tad, nu, Itālija un Malta nevēlējās uh, piešķirt uh, kūģi, mm, lai varētu nogādāt kādā drošā vietā, un tad beigu beigās bija daudz uh, migrantu, kuriem bija slikta situācija, un beigās Malta piekrita uzņemt uh, kuģi pēc vairāku Eiropas valdību lūgumu. Īsi pēc tam Maltas iestādes um, izvirzīja kriminālas apsūdzības pret kapteini. Viņš tika apsūdzēts uh, nelikumībās attiecībā uz kuģa reģistrāciju. Lifelines kapteinis uh, var tikt uh, apsūdzēts ar mm, sodīts ar um, cietumsodu. Kaut arī gandrīz gādu viņš kuģoja ar Nīderlandes karogu, un um, dokumenti ir kārtībām. Un to viņš arī ir uzrādījis tiesām, bet eh, cits eh, civilās eh, glābšanas kuģis Sīvačs 3 arī vairs netiek, nevar pamest Maltas ostu bez kādiem skaidrojumiem. Akvārijus mm, arī drīz zaudēs savu mm, karogu valsti pēc Itālijas iesaistes ar mm, sadarbību ar Panamas kuģu reģistru. Un paskaidrojums bija tāds, ka um, migranti netika atgriezti Libijā un tādējādi tikt pārkāpt Ženēvas konvenciju, un tāpēc uh, mm, to šī atgriešana nenotika no NVO kuģiem, nedz arī Frontex, ne Eiropas uh, krāsta apsērdzes. Un pēc šiem mm, gadījumiem nāvis gadījumu skaits uh, cenšoties um, ieceļot no Rīvijas, ir mm, palielinājis no 1 līdz 16 jūnijā, jūlijā. Un tas ir četreiz vairāk nekā pirmajos uh, piecos gadmēnešos. Un uh, Juventa apkalpe varētu tikt notiesāt uz 20 gadiem cietumā un līdz 15 tūkstoši eiro soda naudu. Mēs esam pilnīgi Mm, pārliecināti, ka beigās viņi netiks apzī, atzīti par um, vainīgiem, tomēr tas prasīs daudz izdevumu tiesas um, procesam. Cilvēki, kuri tagad tiek izmeklēti, ir profesionāli mm, kuģotāji, ugunsdzēsēji, mediķi, dzīvības glābēji. Viņi upurēja savas karjeras, savus ietaupījumus un ērtās dzīves, lai pielikt punktu šiem nāvis gadījumiem. Viņi brīvprātīgi strādāja, lai beigtu šis um, um, izvarošanas, spīdzināšanas, bādu. Un es esmu ticies ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem. Man tiešām tas uh, ļoti satrauc, un es biju ļoti šokēts, ka tā vietā, lai godinātu šos uh, cilvēkus un šīs vērtības, uh, Mēs pret viņiem attiecamies kā pret noziedzniekiem un sistemātiski kavējam viņu darbu un graujam viņu dzīves. Kā mm, medicīnas profesionāls man ir obligāts pienākums palīdzēt cilvēkiem neatkarīgi no mm, ticības, tautības, dzimuma vai apdrošināšanas. Un mm, es ļoti baidos, ka šāds gadījums, kad humanitārie darbinieki tiek eh, vainoti politisku mērķu labad, eh, ka tas varētu apdraudēt mm, individu vēlmi palīdzēt un atbalstīt šos cilvēkus. Tāpēc es aicinu izveidot eh, saistošus juridiskos satvarus, lai aizsargātu šādus humanitāros projektus no šādas vajāšanas un mm, lai varētu palīdzēt migrantiem un bēgļiem un tiem, kuri vēlas tos atbalstīt. Paldies! Thank you very much indeed, Dr. Nestler. And... Lielas paldies um, Nestler kungam. Un tagad nākamais kolēģis šeit kas arī eh, strādā uz vietas. Runa ir eh, Salams Aldīns, viņš ir eh, Dāņu nevalstiskās organizācijas Humanity uh, organizētājs, uh, dibinātājs. Pret viņu arī tika izvirzīts apsūdzības, bet gal galā viņam izdevās um, tās. Um, Thank you for inviting me and giving me the. Atspēkot. Liels paldies, paldies par iespēju uh, pastāstīt savu stāstu. Um, mani sauc Salams Aldīns. Vai jūs atradies, atceraties Alanu Kurdī? Pirms trim gadiem viņa ķermenis bez dzīvības tika izskalots pie Turcijas krastiem. Trīs gadus vecs uh, sīru bēglis. Un uh, šis attēls pilnībā mainīja man dzīvi. Es redzēju uh, šo attēlu ziņās 2015. gada 3. septembrī. Savulaik es biju vienkārši cilvēks ar darbu, mājām, ģimeni un draugiem un ko gan cilvēks varētu vairāk vēlēties. Bet um, Ailan Kurdī uh, fotografija uh, ilgus vairākas dienas uh, palika man prātā. Šāds nevainīgs uh, cilvēks, viņa nāve, uh, tikai tāpēc, ka viņš nevēlējās uzaugt karzonā. Tā kā arī es savulaik esmu bijis bēglis, es varēju lieliski saprast Alanu. Es esmu dzīves Moldovā, um, Mans tēvs bija irākietis un māte bija moldavieta. Man deviņu gadu vecumā bija jāpamet um, sava zeme pilsoņu kara dēļ. Un mēs ļoti ilgi ceļojām, līdz nokļuvām uh, savā galamērķī Dānijā. Un tad mēs saņēmām uh, bēgļu statusu. Alāna uh, fotografija mm, iedarbojās uz manu uh, apziņu un Es nevarēju nerīkoties. Ja mēs pievērām acis uz to, kas notiek um, apkārt, tad arī uz mūsu rokām ir asins. Un gal galā man šķita, ka man kaut kas ir jādara. Tātad divas dienas pēc tam, kad biju redzējis šo attēlu, savā dzimšanas dienā, 5. septembrī, es nolēmu doties uz Grieķiju. Tikai trīs, nedēļ, trīs stundas pēc tam, kad. Uh, lidmašīna bija nolaidusies Lesbas um, lidostā, es jau uh, biju ūdenī, lai glābtu uh, slīkstošos - sievietes, uh, bērnus, vīriešus. Es īsti nesaprotu, kas notika. Es neredzēju lielās organizācijas, redzēju tikai dažus brīvprātīgos, kas uh, dalīja ūdeni un banānus, un nesapratu, kur tad ir Grieķijas valdība, kur ir ANO, kur ir sarkanais krusts, kur ir policija. Uh, Šī nedēļa pilnībā mainīja man dzīvi. Es veselu nedēļu negulēju. Es atgriezos Dānijā, runāju ar draugiem, un trīs dienas vēlāk ar gandrīz 30 cilvēkiem eh, trijās. Um, Trijos autobusos mēs ieradāmies Lēsbas salā, lai uzsākt savu humanitāro palīdzību. Mēs apturējām savu dzīvi, lai nodrošinātu to, ka šie bēgļi var saglabāt savu uh, dzīvību. Mēs e, nepārtraukti dienu un nakti centāmies glābt pēc iespējas vairāk dzīvību. Nu, e, varbūt dažiem jums e, nav skaidrs, kāpēc šiem cilvēkiem nepieciešama palīdzība, bet šādos ūd, dziļos ūdeņos augstumā sievietes, bērni, vecāki cilvēki nepiemērotās laivās pavisam ātri iet bojā. Šīs laivas nav domātas ilgstošiem ceļojumiem jūrā. Par spīti visam mēs turpinājām darbu un centāmies glābt dzīvības ikdienas eh, pēc iespējas labāk, bet dažkārt ar to nepietika. Es turēju savās rokās mirstošus cilvēkus, eh, viņu ķermeņiem kļūstot augstiem. Tie bija nevainīgi bērni un sievietes, un bieži vien domāju par šiem pēdējiem vārdiem, ko viņi man teica. Vai es nomiršu, lūdzu, palīdziet man, vai arī tad, kad eh, ģimenes locekļi vaicāja man, vai viņu mīļa izdzīvos. Uh, Es turējušos te mirušos ķermeņus, kas tika izskaloti no jūras un uh, pavadīju ilgstošas stundas rokot kapa vietas tiem, kas nebija pārdzīvojuši, izdzīvojuši šajā ceļojumā. Ar to es dzīvoju ikdienas, bet ne jau tāpēc esmu šeit. Šī realitāte uh, ir ļoti plaši uh, sastopama humanitārajā jomā bet, lai izglābtu šos cilvēkus, mēs vācām fondus ar golfanu starpniecību. Mēs zinām, ka mums ir jācenšas novērst šo cilvēku bojāju, jo eh, šīs laivas eh, nevarēja sasniegt krastus, un eh, tāpēc mēs cenšāmies, centāmies panākt, lai mūsu laiva, ko bijām iegādājušies par sasietotajiem līdzekļiem, tiktu uh, piereģistrēta. Uh, Un tagad uh, pārdzīvosim visu kopā vēlreiz to, ko es piedzīvoju. Tas bija 14. janvārī uh, ap pulksten diviem no rīta. Uh, kāda, nu, saņēma ziņas par to, ka kāda no laivām netālu no krasta iet, uh, grimst, bet mums nebija skaidru koordinātu, lai atrastu to. Mēs zinām, ka cilvēki ir briesmās, bet nezinājām, kur tieši. Viņi atradās kaut kur jūrā. Un zinot, ka runa ir tikai par dažām minūtēm, kurās viss var būt izšķirīgi, uh, Es nevarēju eh, pieļaut to, ka atkal kāds uh, eh, noslīkst manā acu priekšā. Es un vēl četri glābēji mēs nekavējoties sagatavojāmies, devāmies uz ostu, iekāpām glābšanas laivā un uh, devāmies, lai glābtu šos cilvēkus. Mēs um, informējam arī Grieķijas krasta apsardzi, um, ehm, lai tā mūs informētu par laivas atrašanās vietu, un mēs centāmies to atrast, un pēkšņi milzīgs militārais kuģis um, virzījās mūsu virzienā, un, un pirms mēs sapratām, kas notiek, jau bijām arestēti. Laiva, kurā mēs bijām, bija laiva, kur pirms 15 stundām izmantojuši 51 cilvēku dzīvības glābšanai ar eh, varas iestāžu atļauju. Un um, man tik tiešām grūti iedomāties, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kur, kurus mēs nevarējām izglābt. Mēs ilgas stundas pavadījām uh, varas iestāžu rokās, nesaprotot, kas notiek. Un uh, vēlāk uh, es un vēl citi dāņu brīvprātīgie bija spiest doties uz nopratināšanas telpu, lai gan nopratinātāji nerunāja angliski. Viņi uzrakstīja protokolu, desmit mm, minūtes viņi rakstīja bet vienīgā problēma bija tāda, ka patiesībā viņi nesaprata angļu valodu un tātad, ko viņi tur rakstīja. Pēc tam uh, man tika pastumts dokuments un uh, eh, tik līdz, lai es to parakstu, bet es teicu, ka es to neparakstīšu bez uh, advokāta palīdzības. Tad viņi centās likt parakstīt to citiem dāņu brīvprātīgiem. Es viņiem teicu, ja jūs parakstīsiet, jūs vairs neredzēsiet ne savu sievu, ne bērnus, un es tiku izstumts no šīs izmeklēšanas telpas. Pirms. Uh, Es teicu, lai neviens neko neparakst, pirms mēs neesam tikušies ar advokātiem vai vēstniecības pārstāvjiem. Un pēc tam mēs uzzinājām, pēc tam mēs, mēs saņēmām advokātu palīdzību un no dokumentiem sapratām, ka viņi vēlējās, lai mēs parakstam, ka mēs bijām Turcijā un centāmies ievest uh, imigrantus uz Grieķiju. Tātad nepamatot mēs tikām apsūdzēti cilvēku tirzniecībā, lai gan nebija nekādu pierādījumu lietām. Mēs bijām Grieķijas ūdeņos, mūsu laivā nebija, ne, nebija neviena bēgļa, bet uh, varas iestādes uz to pievērātas. Mēs pavadījām 48 stundas cietumā, un man ir ļoti grūti uh, domāt par šiem astoņiem cilvēkiem, kas uh, gāja bojā tikai tāpēc, ka mēs sēdējām uh, policijas iecirknī. Un līdz pat šim laikam es nesaprotu, uh, kāpēc uh, šī enerģija netika veltīta tam, lai glābtu dzīvības. Uh, Pēc tam mēs uh, pavadījām 48 stundas cietumā un bijām un tikām atbrīvot pret drošības naudu 10 tūkstoši eiro. Es nevarēju pamest Grieķiju gadu un 8 mēnešus. Un vienlaikus es uh, turpināju uh, humanās palīdzības centienus un projektus es centos uh, sniegt uh, šiem te bēgļiem um, pārtiku, apģērbu, patvērumu. Uh, Man vairs nebija laivas, tā bija konfiscēta, bet es eh, turpināju glābt cilvēkus. Eh, bieži vien peldēju 300-400 metrus un tad peldēju atpakaļ ar izglābtajiem bēgļiem. Pēc tam, kad uh, pēc Eiropas Savienības Turcijas noslēgtās vienošanās samazinājās cilvēku pieplūdums Grieķijā, uh, Es devos uh, Grieķijā, lai palīdzētu ar citiem projektiem. Un 2017. gada 10. augustā es beidzot varēju pamest Grieķiju un atgriezties pie ģimenes. Uh, man tika izvirzīta apsūdzība 9 mēnešus vēlāk, 2018. gada 7. maijā. Par spīti uh, uh, visam 9 mēnešu laikā man dzīve uh, tika apturēta. Uh, Es baidījos, ka pavadīšu atlikušo dzīvi uh, cietumā. Es zaudēju visu. Kurš gal galā um, vēlēsies notirināt cilvēku, kuram ir ticis piespriests mūža ieslodzījums? Imigrācija ir uh, plaši sastopams fenomens um, Vidusjūras un Ziemeļā Āfrikas uh, reģionā. Un varbūt, ka cilvēku uztvere par to mainīsies, ņemot vērā ekonomisko un sociālo situāciju Imigrācija ievērojami atvieglo uh, miermīlīgi līdās pastāvēšos reģionā. Eiropa cīnās ar novecojošos, eh, ar, no, ar to, ka iedzīvotāji novecojas un tā ir nepieciešami imigranti. Un vienlaikus cilvēki cenšas uh, pamest uh, kara un konflikta zonas Sīrijā, Irākā, Afganistānā un citu vietu. Un jārot līdzsvars. Pilsoniskā sabiedrība vienmēr ir centusies palīdzēt un sniegt humanitāro palīdzību. Zvejnieki, juristi un vienkāršie cilvēki ir centušies glābt uh, slīkstošos pie Eiropas krastiem nepārtraukti. Un mēs piedzīvojam, ka Grieķija netiek galā ar šo krīzi viena pati. Un, uh, arī pagājušā mēnesī trīs brīvprātīgie tika arestēti Lesbas salā. Un eh, tas parāda, kāda ir situācija eh, cilvēku tiesību un humanās palīdzības jomā. Cilvēki tiek apsūdzēti, lai gan viņi sniedz palīdzīgu, palīdzīgu roku. Viens no tiem ir Sāra eh, Martīnija Tas ir tikai viens gadījums, kad bēgļi ielec jūrā, tāpēc, ka viņu laiva sāka grimt un viņi peldēja stundām ilgi. Viņus um, glāba um, cilvēki, kas centās pasauli padarīt par labāku vietu. Dāmas un, un kungi! Es redzu, ka pasaule uh, raud un lūdz, lai mēs palīdzam. Un ja citi uh, vēlas uh, palīdzēt, palīdziet viņiem to darīt. Es domāju, ka uh, arī šeit ir ļoti daudz tādu, kas atbalsta humāno palīdzību. Padomājiet, ko jūs darītu, ja jūs tiktu apsūdzēts šādos noziegumos. ja pret jums tiktu vērsti nepatiesi aps, apvainojumi. Es tiku attaisnots, visas apsūdzības tika noraidītas, bet fakts paliek fakts, ka cilvēki joprojām cīnās ar nepatiesām apsūdzībām. Tas, tā ir startautiska nepieciešamība nodrošināt pamatiesību aizsardzību. Mums ir jācenšas palīdzēt cilvēkiem jūrā, un mums ir jāuzlabo viņu uzņemšanas apstākļi, jāpalīdz nevalstiskajām organizācijām un uh, brīvprātīgiem. Eiropas Savienībai ir jāreformē tās uh, likumdošana un jāpieņem visaptverošo patvērumu un imigrācijas politiku, bet tas nevar notikt vienas dienas laikā, un mēs nedrīkstam vienlaikus piemēr, pievērt acis uz to, kas notiek. Patiesībā tas pat būtu nelikumīgi. Uh, Saskaņā ar starptautisko likumdošanu ikviena laiva, eh, kas ir mūsu um, krasta eh, tūmā un kur mēs varam glābt, ir jāglābi. Tāpēc ir nepieciešams pastāvīgs risinājums un reforma, kas nodrošinā to, ka solidaritāte netiek pasludināta par noziegumu. Un lai eh, šie bēgļi un imigranti saņemtu atbalstu un pamattiesības. Dāmas un kungi, es aicinu jūs palīdzēt brīvprātīgiem, kur tiek apsūdzēti tikai uh, tāpēc, ka viņi seko saviem ideāliem un vēlas palīdzēt cilvēcības dēļ. Es aicinu ikvienu šeit klātesošo darīt visu iespējamo, lai nekavējoties tiktu atbrīvot no apcietinājuma šie cilvēki. Viņi nav pelnījuši to, lai pret viņiem vērstos kā pret krimināliem noziedzniekiem. Bez viņiem notiktu vēl lielāks šausmas. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies. Um, tagad uzklausīsim prezentāciju par to, kā kāda dalība valsts īsteno atbalstīšanas direktīvu no nacionālā viedokļa. Tad, tad Žanta Kronkungs uh, pārstāv Franciju. Uh, Francijas iekšlietu ministriem. Viņš pastāstīs mums, kā Francija īsteno šo atbalstīšanas direktīvu. Kronikungs vārds jums uz desmit minūtēm. Paldies, priekšsādātāji dāmas un kungi. Paldies par uzaicinājumu uzstāties. Nu, es nepretendēju runāt visu valstu vārdā, es runāšu par Francijas gadījumu. Un galvenokārt pieskaršos juridiskajiem elementiem Mm, bet, nu, kā jūs to norādījāt, priekšsēdētāja kungs savos ievadvārdos, un kā arī iepriekšējie runātāji eh, to norādīja, te ir eh, humānā cilvēciskā dimensija šajos jautājumos. Mm, valstis nav tikai augstasinīgi monstri, bet arī domā par šīm lietām. Ir šis eh, negalās migrācijas fenomens vidusjūrā, kur vajadzētu īstenot novēršanas politiku jau e, saknē un e, cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, un mēs to arī darām. Nav jau tikai represīvas metodas vai sankcijas e, krimināla kodeksā. Lai neizteiktos pārlieku gāri, neatkārtošos un ne minēšu 2002. gada direktīvu, kas ir mūsu šīs pēcpusdienas tēma. Francijā ir transponējusi šo direktīvu un jau tās tiesībās bija paredzētas sankcijas mm, pret eh, atbalstu mm, nelegālai ieceļošanai, tomēr tā to mm, beigās pielāgoja atbilstoši direktīvas eh, nosacījumiem, un tad tika izveidot 2016 regula, kas tika atzīta par atbilstīgu. Nu, es nepievērsīšos pašai migrācijas parādībai kā tādai, jo es domāju, ka Frontex eh, pārstāvis uh, to krietni labāk varēs izdarīt un arī runās par mm, šīm dažādajām eh, vei, manierēm, kā eh, pārvadāt migrantus. Un te, nu, es galvenokārt koncentrēšos uz juridisko elementu atbalsta jomām mm, attiecībā uz ārvalstnieku uzturēšanās atļauju. Nu, mums ir eh, divi noteikumi kas ir mūsu ārvalstnieku kodeksā, viens pants, kurā ir definēts pārkāpums, un vēl viens pants, kur ir runa par atkāpes pasākumiem. Tātad atkāpes no vajāšanas. Nu, tur ir, protams, panti par vai nu pastiprinošiem apstākļiem gadījumiem, ja darbības tiek veikts organizētās grupās, un tur izņē, atbrīvojumos izņēmumos ir vairāki gadījumi, ne tikai uh, humanitārais atbalsts eh, plašākā kontekstā, bet arī ģimenes locekļu mm, eh, gadījumā ir šis atbrīvojums, kad mm, viņi rīkojas solidaritātes uh, vārdām. Runājot par faktiem, kaut Francija nav uh, tā valsts, kurā pirmkārt eh, ierodas migranti geogrāfijas dēļ, kuģi gluži vienkārši neierodas uzreiz mm, Francijas ostās, tur ir drošas ostas vēl pirms tam, bet mūs arī skar eh, šis atbalsta un fenomens un arī nelegālās migrācijas eh, parādības, tāpēc, ka kopš 2015. gada mēs esam uh, ja atpakaļ ieviesuši iekšējo robežu pārbaudi. Francija saskars ar šiem sekundārajiem pārvērtošanās kustībām no citām dalību valstīm. Vēl ir šis kalē gadījums, gan, kad migranti mēģina Mm, pārcelties pār Lamanšu šaurumu un sasniegt apvienoto karalisīs 103 tūkstoši ārvalstnieku mēs aizturējām mm, savā teritorijā par nelegālu uzturēšanos. Tas bija 2017. gadā un runājot par mm, preventīvo darbību. Francijas policijas vienības 303 šos nometnes nojauca un arī 139 šīs uh, struktūras, kas mēģināja atbalstīt uh, šādus gadījumus. Nu, 2016. gada dati, no nu, 17. gada dati man nav pieejami, bet uh, tur 764 spriedumi tika mm, izsludināti par atbalstu ieceļošanai un uh, uzturēšanai, un 230 gadījumos bija mm, cietumsodi. Šis notiesājošo spriedumu mm, gadījumu skaits ir visai stabils, un cietumsodu gadījumu gan palielinās. Tas nozīmē, ka ir arvien vairāk struktūru un organizēto grupu. Runājot par likumdošanas satvarumu. Vienā no iepriekšējām uzstāšanām dzirdējām atsauci uz eh, Francijas konstitucionālo padomi, kas nesen jūlijā sniedz savu atzinumu par eh, pantu, kur arī pieminēja attiecībā uz atbrīvojumu no uh, vajāšanas. Šī panta izstrāde vēl pirms bija uh, konstitucionālās padomas lēmums, par ko tātad šī padoma izteicās. Uh, Nu, tur bija teikts, ka mm, par palīdzības sniegšanu nevar veikt mm, kriminālu vajāšanu, ja tā tiek sniegta mm, fiziskai vai juridiskai personai un nav saņemta atlīdzība, bet ir sniegta pārtika, patvērums, lai nodrošinātu cienīgus dzīves apstākļus, nu, vai arī jebkura cita palīdzība, lai saglabātu integritāti un cieņu. Uh, Nu, lūk, tā tad eh, komisijas prāt tas bija atbilstīgs direktīvas pārnesums, eh, konstitucionālā padome kritizēja šo normu, norādīja, ka tā neatbilda nevis direktīvai, bet gan pašam brālības konstitucionālajam principam, kas tā tika definēts un uh, Sekas bija divējādas. Pirmkārt, vajadzēja mūsu tiesībās pievienot eh, atkāpi attiecībā uz atbalstu arī mm, cilvēku pārvietošanai, ne tikai iebraukšanai kā tādai, un arī atbrīvojumu gadījumos, kad mm, mē, atbalsta mērķis ir humanitārais. Mums bija likuma projekts, kas tika gatavots e, šajā brīdī, un tad mēs iekļāvām šo uh, elementu e, likumā, nu, kas arī bija atbilstīgi konstitucionālas padomas prasībām. Tad nu jaunais likuma teksts Francijā noteica šos izņēmumu gadījumus, un tur ir paredzēts, ka uh, nevar veikt kādu kriminālu vajāšanu mm, šiem cilvēkiem, kad nav saņemta arī atlīdzība. Un, Nu, tur tas sākums nemainās, un tātad, kad tika sniegt padomu vai juridisks, valodas, sociāls atbalsts vai jebkāda cita veida atbalsts humanitāru mērķu vadībām. Tātad šī jaunā mm, redakcija mazākā mērā uzskaita konkrētus pasākumus, bet mm, tādu vispārīgu formulējumu nosaka ar visiem iespējamiem mm, rīcības gadījumiem, ja motīvs ir humanitārs. Un divus precizējumus vēl vēlētos sniegt. Eh, pirmais, ka dažas eh, NVO mums pārmet to, ka nesam izslēguši šo mm, eh, labuma gūšanu, peļņas gūšanu pantā, kur tiek definēts pārkāpums. Nu, mēs izvēlējāmies to iekļaut atsevišķā pantā, Un tas tīri operatīvs dabas iemesls, jo, kad eh, policijas dienas sāk tiesu izmeklēšanu, ir ārkārtīgi grūti tajā brīdī jau secināt, vai, eh, vai ir eh, bijusi kāda atlīdzība šajos gadījumos. Un tieši tas, ka nav saņemta atlīdzība, bija daļa no uh, pārkāpuma definīcijas Un, ja tas tā būtu, tad nu, nebūtu iespējams veikt izmeklēšanu, tad eh, beigās arī nebūtu iespējams eh, īstenot eh, direktīvas mērķi. Un patiešām šīs struktūras izmanto ļoti attīstītus veidus, lai nebūtu tieši maksājums Francijas teritorijā, lai to nevarētu konstatēt, un nu, tur dažādas uh, apkārt starpnieku pasākumi tiek izmantot, ka maksājumi ir ārpus Francijas, un šīs schēmas ir ļoti sarežģītas. Mērķis direktīvā tiek izpildīts, bet ne abu šo pantu kombināciju. Un vēl viens precizējums, un tā es arī ar to noslēgšu savu uzstāšanos par ieceļošanu. Atbalsts ieceļošanā. Uh, Nu, par to nav mm, skaidras normas mūsu tiesībās par to, ka tad tiktu veikts atbrīvojums attiecībā no krimināla vajāšanas. Un te pārsvarā ir un mums tā tad ir atbalsts um, uzturēšanai un pārvietošanai, bet šī ieceļošana eh, tiek skatīta atšķirīgi un to mūsu konstitucionālā padome apstiprināja 2018. gadā, un to var paskaidrot ar to, ka ieceļošanas jomā palīdzētājs ne tikai atbalsta, glāb šo mm, migrantu, bet tieši viņu ievedot Francijas teritorijā, viņš ar to rada šo nelikumīgo situāciju. Un, lai pieliktu punktu šādai mm, nelaimīgai situācijai, nu, tad vienkārši ir jāpā, jāšķērso šī robeža. Nu, piemēram, robeža ar Itāliju, vai ar Spāniju, vai ar Beļģiju un tā tālāk. Nu, ja ir kāds migrants, kurš, piemēram, pierobežas eh, robežā Itālijā, Beļģijā vai Vācijā, ir eh, nonācis grūtībās, tad mēs varam viņam palīdzēt, paliekot tajā pašā uh, Eh, robežas pusē, Itālijā, Spānijā vai citur. Nav obligāti jāšķērso robežas tam dēļ. Un, mm, tad eh, noslēgšu par šo atbalstu ieceļošanai. Kaut arī nav mm, eksplicītas normas mūsu likumdošanā, ir mm, krimināla tiesību mm, jomā paredzēts, ka Sankcijas ir tikai tad, ja ir nodoms izdarītajās darbībās. No otras puses, vienmēr ir arī attaisnojums par to, ka šis atbalsts bija nepieciešams, nepieciešamības elements, kad nepieciešams mm, saglabāt cilvēku integritāti. Tas nav skaidri norādīts pārkāpumā attiecībā uz cilvēku iebraukšanas atbalstu, bet nu, šī norma tiek piemērota katrā gadījumā individuāli. Un tad ar šo grozījumu kas rezultējās eh, šajā jaunākajā likumā. Mēs uzskatām, ka mūsu tiesības pilnībā atbalsta es tiesību normām un ir pilnībā eh, samērīgas, ir šī nepieciešamība mm, gan veikt represīvas eh, darbības eh, um, pret eh, cilvēku tirdzniecību, pret ieceļošanu atbalstāju, un no otras puses arī nevērsties pret humanitāriem darbiniekiem. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Un tagad uzklausīsim vēl pēdējos divus runātājus, īsus, īsas uzstāšanās no viņu puses pirms meklējam debati. Esam saņēmuši īsu vēstījumi no Leģerī kunga, kas ir Frontex eh, izpildirektors. Eh, viņš mums nevarēja pievienoties personīgi, bet eh, viņš bieži vien mums ir apmeklējis iepriekš, bet šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. Viņš mums ir atsūtījis īsu vēstījumu, aptuveni 5 minūtes ilgumā. Here we go. First, it is an honor and a Paldies! Man ir patiesa gods saņemt Libe komitejas uzaicinājumu, lai es varētu jūs uzrunāt kā Frontex pārstāvis. Frontex ir Eiropas krasta un robeža apsardzes aģentūra. Frontex darbinieki bieži vien ir pirmie, kas palīdz cilvēku tirsniecības vai kontrabandas upuriem, kad viņi ierodas Eiropas Savienībā. Varbūt jūs nezināsiet, bet Frontex ir palīdzējis izglābt gandrīz 23 tūkstošus cilvēku līdz šim šogad. Visas meklēšanas un glābšanas operācijas, kurās ir iesaisties Frontex, tās kontrolē uzņemošā dalība valsts. Pēc tam, kad cilvēki izceļas krastā, Frontex veids identifikāciju un tālāku migrācijas plūsmas virzību kopā ar valsts ierašanās valsts robežu kontrolas iestādēm tiek veikts izvērtējums un migranti tiek nodoti kompetento iestāžu ziņā. Tādējādi tie, kas vēlas pieteikties patvērumam, tiek nodoti patvēruma iestāžu ziņā. Iespējamie cilvēka tirzniecības uh, upuri var vērsties pie policijas, kas tālāk uh, nodod viņus uh, NVO un ko citām kompetentiem iestādēm, lai viņiem palīdzētu. Un nepilngadīgie migranti tiek nodot bērnu aizsardzības iestādēm, sievietes, kas ir stāvoklē, saņem medicīnisko palīdzību. Startautiskas uh, organizācijas arī ir uh, ļoti dziļi iesaistījušās šajā darbā. Ir ļoti daudz starptautiskas un vietējās NVO, tā skaitā sarkanais krusts, piemēram. Tomēr Te runa nav tikai par meklēšanas un glābšanas operācijām. Frontex uh, palīdz tiem, kas ierodas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Kopš 2011. gada Frontex ir palīdzējis veidot kapacitāti gan dalību valstīm, gan trešajām valstīm. Tiek piedāvāti apmācību kursi, kā vērsties pret cilvēku kontrabandu, un arī kursi par to, kā pasargāt apdraudētus bērnus. Mēs esam izveidojuši īpašu kursu, kas ļau, kur, palīdz varas iestādēm konstatēt un atpazīt nepilngadīgos, kas tiek ievesti Eiropā. Frontex nepārtraukti sadarbojas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka ārējās Eiropas Savienības robežas ir drošas un labi funkcionējušas. Mēs Turpinam cīņu ar pārobežu noziegumiem, bet mēs neaizmirstam to, ka mums ir jāglāb arī dzīvības jūrā. Tās ir pienākumi, kas izriet no starptautiskajām tiesībām un Eiropas Savienības tiesībām. Tādēļ, mūsuprāt, nav nekādu pretrunu uh, starp to, ka mēs palīdzam upuriem un cīnamies ar noziedzību no otras puses. Frontex vēlas saglabāt Eiropas Savienības teritorijas drošību, aizsargājot Eiropas Savienības ārējās robežas un cīnoties pret uh, organizētu un starptautisku noziedzību. Aģentūra kopā ar saviem partneriem Eiropol un Eurojust spēlē izšķirošu lomu tādās uh, jomās, kā piemēram cīņā pret uh, cilvēku kontrabandu, cilvēku tirzniecību, dokumentu viltošanu un arī uh, ieroču nelegālu tirzniecību un citās jomās. Eiropas robežu un krasta apsardzes um, aģentūras mandāta ļoti svarīga daļa ir personas datu apstrāde. Tālāk šos datus nododam Eiropolam un dalību valstīm, lai varētu tikt veiktas izmeklēšanas, ja nepieciešams. Šādā veidā aģentūra sniedz atbalstu dalību valstīm, īstenojot atbalstīšanas direktīvu. Cienījamie deputāti! Kā Eiropas Savienības aģentūra Frontex nepiedalās politiskajās diskusijās par atbalstīšanas direktīvas pārskatīšanu. Direktīvas transponēšana, protams, ir dalību valstu ziņā, un tas ir katras pašas valsts ziņā izlemt, vai šāda veida atbalstīšana katrā atsevišķajā gadījumā ir notikusi. Noslēgumā gribēju uzsvērt to, ka mēs visi, Frontex, dalībvalstis, cilvēku tiesību organizācijas, NVO, mums visiem ir viens mērķis, proti sniegt palīdzību uh, migrantiem, kad tie ierodas Eiropā. Un mēs strādājam pie tā, lai samazinātu uh, upuru skaitu tuvākajos mēnešos un gados. Oh, this sort of thing always happens. Such a pain in the ass, it really is. Jā, tā jau tas vienmēr neveiksmīgi gadās. Ah. Frontex uh, izpildirektors uh, tiešām gribēja pārliecināt, tas ir viņa paša vēstījums, viņš negribēja atsūtīt kādu pārstāvi, bet no otras puses ir jāprotams šis tehniskais risinājums. Nākamreiz mēs droši vien tā nedarīsim. Bet es jums varu apliecināt, ka viņš eh, regulāri ierodas pie mums, un es gribētu to arī atzīt. Viņš regulāri mūs apciemo, pat ja viņam ir ļoti uh, daudz citu pienākumu. Viņš tiešām ir ar mums sadarbojies. Bet es domāju, ka vairāk šādus ierakstītus vēstījumus uh, nerādīsim. Mums ir atlikuši vēl Eh, tikai divi deputāti zālē, bet tas, ko gribēju lūgt eh, no komisijas, zinu, ka jums bija paredzēts desmit minūtes, kas ir sagatavojuši runu, bet eh, šajā uzklausīšanā mēs gribam runāt par direktīvu un vadlīnijām. Mēs esam pieprasījuši vadlīnijas. Būsim elastīgāki. Kad, jūsuprāt, šīs vadlīnijas varētu tikt sagatavotas vai vispār? Bet, ja arī šāda vadlīnija nebūs, vai jūs varat sniegt savu analīzi par to, kāda ir situācija? Es zinu, ka jūs varat runāt desmit minūtes, bet lūdzu saglabāsim fokusu. Jo pat jums ir tikai divi deputāti palikuši zālē, es pārliecināti, ka viņiem būs daudz jautājumu. Mēģināsim sakoncentrēt jūs uzstāšanos uz piecām minūtēm, lai nepazaudētu publiku. Varbūt jūs varētu runāt par to, kad mēs varētu sagaidīt komisijas vadlīnijas. Uh, Uņa gadījumā kāds nav īsti pievērsis uzmanību, atgādināšu, ka savā rezolūcijā mēs lūdzam komisiju sagatavot vadlīnijas, jo tā reāli direktīvas pārskatīšana tuvākajā laikā nebūs sagaidāma. Cilvēki nepārtraukti iet bojā, mums ir vajadzīgas šādas vadlīnijas. Mēs uzklausījām divus cilvēkus, kas strādā frontes pirmajās līnijās, bet uh, mums arī no parlamenta puses ir kaut kas jādara. Esam vērsušies pie komisijas ar savu lūgumu Tas ir šis pirmais solis, ko mēs varam spērt. Aicināšu jūs tad koncentrēties tieši uz šo jautājumu. Nevēlas izdarīt lieku spiedienu, bet lūdzu tad ievērojot šādu fokusu diskusijām. Un paldies priekšsādātāji! Nu, tad es atteikšos no savas sagatavotās runas un pievērsīšos tiem jautājumiem, ko jūs uh, izcēlāt. Mēs dzirdējām tiešām ļoti spēcīgas uzstāšanās. Arī dzirdējām Frontex izpildirektora, izpildirektora komentāru, dzirdējām arī Francijas valdības pārstāvja teikto. Paldies jums par izrādīto iniciatīvu, arī iekļaut dalību valsts perspektīvu diskusijā, līdz šim tas tā nav bijis, kad runājām par tēmu. Jūs aicinājāt mani izteikties ļoti konkrēti, un tad es pievērsīšos uzreiz vadlīniju jautājumam. Uh, Rezolūcija tika pieņemta jūlijā, un tā pieprasīja šādas vadlīnijas. Kopš direktīva tika izvērtā 2017. gadā, tad aktuālākais jautājums mums nebija tīri laika jautājums, bet gan jautājums par relevanci un ietekmi. Citiem vārdiem sakot, vai uh, vadlīnijas vai jebkāda cita likumdošanas uh, intervence uz direktīvu radīs jebkādu ietekmi uh, vai tā radīs tādu ietekmi, ko mēs vēlamies. Un pēc visām mūsu veiktajām analīzēm, izvērtējot šo direktīvu un arī. Tad mēs neesam nonākuši pie cita secinājuma, kā pagājušā gada izvērtējumā. Mēs nedomājam, ka uh, vadlīnijas vai cita veida risinājums sniegs tādu nepieciešamo ilgtermiņa risinājumu, kas mums vajadzīgs, lai mēs varētu risināt traģēdijas, ar ko saskaramies. Un tad tas nenovērsīs to, ka trūks tāda sistēmiska migrācijas pārvaldības instrumenta Eiropas Savienībā. Ir divas lietas, kas iezīmējas pagājušā gada secinājumos. Pirmkārt, Pat, ja Nacionālais tiesība aktos ir paredzēti atbrīvojumi humanitārajai palīdzībai, tad gadījumi, par ko mēs dzirdējām šodien, tādi vēl joprojām turpinās. Citiem vārdiem sakot, ne nekāds likumdošanas instruments, ne direktīvas formātā, ne arī vadlīniju formātā panāktu tādu rezultātu, ko jūs vēlaties. Un otrs elements izvērtējumā kas iezīmējās, ka vismaz 2017. gadā nebija pietiekami daudz pierādījumu, lai mums eh, sniegtu kādas norādījumus par to, kurā virzienā doties. Situācija ir mainījusies, ko 2017. gada tādēļ šogad uzsākām procesu, kurā esam aicinājuši visus pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, kuriem ir kādi pierādījumi, kuri spēlē savu lomu šādu veidu situācijās. Mēs esam aicinājuši viņus uh, iesniegt šādus pierādījumus. Un? Mm. Tas iezīmēs ļoti dažādas dimensijas dalību valstīs. Uh, kurās ir ļoti atšķirīga attieksme pret NVO kopumā. Tad mums ir jāaptver ļoti plaši dažādu situāciju un realitāšu lokus, pirms mēs varam izvēlēties vislabāko politiku vai likumdošanas institīvu. Bet, kā jau es norādīju, esam procesu sākuši. Mums notika pirmā sanāksme šī gada sanāksmē. Mēs tagad gaidām atgrieznisko saiti no uh, pilsoniskās sabiedrības aktoriem. Mēs esam snieguši viņiem iespēju. Mēs esam izve izveidojuši tādu platformu, kur viņi var sazināties ar to dalību valstu valdību pārstāvjiem, kas ir varbūt stāsta otrajā pusē. Mēs uzskatām, ka risinājumi būtu meklējumi nacionālajos tiesību aktos vai tajā, kā nacionāla tiesība akti tiek piemērot nacionālajās tiesās, bet um, šī saiknis starp pilsonisko sabiedrību un uh, nacionālajām iestādēm ir ļoti svarīga. Esam uh, piedāvājuši šādu platformu, esam gatavi apkopot nepieciešamos pierādījumus vēl vairāk nekā kas mums ir pieejams, un mēs gribētu arī redzēt skaidru uh, labās gribas izrādīšanu no aktoru puses. Un tad attiecīgi rīkosimies tālāk. Vēl divas lietas, ko gribētu pieminēt, ko arī jau norādīja kolēģi savā prezentācijā. Mums ir jāatcerās, ka par spīti šiem patiesajiem stāstiem no reālajām situācijām, kas tiešām ļoti skaudri iezīmē šīs traģēdijas raksturu, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka simtiem tūkstoši dzīvības ir izglābtas pēdējo dažu gadu laikā, un tas ir bijis rezultāts Eiropas Savienības koordinētai darbībai. To nedrīkstam aizmirst. Tika pieminēti arī likumīgie migrācijas ceļi. Jā, tie varbūt nav tik uh, diversificēti vai uh, spēcīgi, kā mums komisijā patiktu, bet ir jāsaprot, ka ir jāapzinās, ka ir Eiropas Savienībā izdotas vairāk nekā jebkāda pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tas ir ļoti neliels solis, ar to vien nepietiek. Un uzskatām, ja mēs tiešām domājam par ilgtermiņa risinājumiem. Un Tur ir bijuši ļoti daudz dažādi likumdošanas priekšlikumi, ko esam iesnieguši pēdējos divos, trīs gados. Tos mēs ne, nemitīgi papildinam. Un jūs noteikti labāk par mani zināt, ka vēl joprojām nesam nonākuši pie galīgā risinājuma. Zinām, ka visu šo likumdošanas priekšlikumu progress novedīs mūs tuvāk pie ilgtermiņa risinājuma, pie tāda, kas būs piemērots mums. Uh, Mūsuprāt, patiesais risinājums būs pieejams tad, kad tiks pieņemta visa pakotne. Mums ir jaunā pārmitināšanas schēma, mums ir patvēruma pakotne, ir spēcīgāka patvēruma aģentūra, tiek paredzēti spēcīgāki sociālai mehānismi. Tas viss tiek ir iekļauts mūsu priešlikumos. Ja tie tiktu apstiprināti, es domāju, ka mēs būtu krietni vēl labākā situācijā. Paldies, Darāčī kungs! Mums ir tas viss jāizvērtē. Lūdzu, palieciet savā vietā uz diskusiju. Bet jā, tāds pārskatīts priekšlikums var jau būt, ka esmu naivs. Es nedomāju, ka tas būs reāli panākums līdz mandāta beigām. Tas, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Man domāju, ka piektīs arī kolēģi. Mm, daudzi kolēģi tiešām ļoti aktīvi un pieredzējuši šajā jomā. Es domāju, ka sāksim diskusiju. Jā, varam sākt diskusiju. Pirmā būs Bārbara Spinelli. Un tad Marija Kristīna. Jā, paldies priekšstādātājiem. Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties uh, doktoram Nesleram. Par uh, šo cīņu, kas ir arī mana cīņa, un vēlos pateikties arī tiem, kas ir organizējuši šo uzklausēšanu. Man, diemžēl, jāsaka cits nekā tas, ko teica komisijas pārstāvis. Es domāju, ka ir nepieciešams jaunas orientācijas un eh, jaunas eh, vadlīnijas, kā jau tas izskanēja arī šajā rezolūcijā. Ilgtermiņā Tas noteikti neatrisinās situāciju. To es saku arī tāpēc, ka ar Eiropas Savienības um, regulu un šo atbalstīšanas direktīvu 16. panta otrajā punktā arī ir apskatīts jautājums par, cilvē, par uh, palīdzības sniegšanu uh, cilvēkiem, kas nonākuši šādā situācijā. Tātad ir nepieciešams uh, sniegt uh, šādu palīdzību, bet uh, direktīvā tā ir tikai opcija. Tātad ir absolūti nepieciešams kaut ko darīt, bet patiesībā tas, ko es vēlējos teikt, daudzās dalībvalstīs, un jo īpaši Itālijā, mēs saskaramies ar pavisam citādu uh, politisko stratēģiju, proti patvērumu uh, politika netiek īstenot valsts iekšienē, bet tā tie, tiek deleģēta uh, uz ārpusi, un tieši tas rada problēmas, par kurām mēs runājam šobrīd, proti, ka uh, glābšanas operācijas eh, tiek kriminalizētas un eh, tiek sodīts ik viens, kurš eh, palīdz imigrantiem iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Mēs piedzīvojam situācijas pasliktināšanos Itālijā, jo par kriminālu noziedzniekiem tiek padarīti tie, kas darbojas šiem nevalstisko organizāciju kuģiem. Uh, Viņi tiek apsūdzēti um, um, tā, it kā viņi pārvadātu cilvēkus vidusjūrā gluži vienkārši patīkamā ceļojumā. Vienā brīdī bija centieni pat uh, kriminalizēt uh, militāros kuģus, kas uh, kursē Itālijas uh, ūdeņos. Tā ir daļa no Itālijas valsts. Proti, ja eh, šie kuģi eh, vēlējās sniegt humanitāro palīdzību. Nu, man satrauc šāda situācija, jo Itālijā ir paredzēts pieņemt jaunu likuma projektu, kurā visas uh, cilvēku kategorijas tika salikts vienā maisā. Tātad cilvēki, imigranti bez dokumentiem, uh, tie, kas sniedz palīdzību, kontrabandisti, pilnīgi visi vienā uh, katlā. Visiem draudz, draud Itālijas uh, pilsonības zaudēšana. Un jāsaka, ka šāda pieeja Itālijā ir vērojama pirmo reizi kopš 1945. Eh, gada. Tā, tā, tā ir tik tiešām politiskā stratēģija. Es nedomāju, ka mums ir eh, nepieciešams jauns uh, noregulējums un jauns regulas. Paldies! Lielas paldies, Barbara! Raugos uz uh, rezolūciju, kas ir šā gada rezolūcija un tiek runāts par. Uh, vadlīnijām, proti aicināts pieņemt vadlīnijas. Un tad tiek runāts par visaptverošu pētījumu par imigrāciju. Un tiek teikts pavisam skaidri, ka Eiropas Savienībai ir uh, jāatspoguļo princips, ka tie, kas ir nonākuši bezpalīdzīgā situācijā, ir jāglābj un punkts. Un pēc tam chronoloģiski tas tiek atšķaidīts. un mēs vēlējāmies šo sākotnējo pieeju. Un es gluži vienkārši skaidroju, kas ir noticis. Nu, tas īsti nebija jautājums, bet uh, tas bija viedoklis. Labi, Marija Kristīna, vārds jums, un tad varbūt paneļa diskusijas dalībnieki varētu komentēt, atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, tiem četriem, kas uzstājās pirmie un skaidroja mums, eh, zināmā mērā, Eiropas parlamenta rezolūcija un apstiprināja eh, tās bažas un to, ko mēs sagaidām no atbalstīšanas direktīvas transponēšanas. Es domāju, ka mēs esam vairākums šajā parlamentā, kas uzskata, ka nedrīkst sajaukt humanitāro palīdzību uh, humāno solidaritāti ar cilvēku tirzniecību. Vēlos arī teikt, ka zināmā mērā mums trūkst resursu, jo īpaši, lai glābtu cilvēku dzīvības eh, jūrā pēc marinostrum, jo situācija vidusjūrā ir absolūti nepieņemama. Tas nenozīmē, ka e, te neviens neatzīst to, ka cilvēki tiek izglābti jūrā, bet man ir jautājums, pēc jaunās situācijas Itālijā, kur tad šie cilvēki tiek nogādāti, kur tiek izglābti jūrā, jo mēs dzirdam, kā ar kādām problēmām saskars nevalstisko organizāciju kuģi, bet ja ir cilvēki, kurus glābj arī Eiropas Savienības e, oficiālās iestādes un dalībās, kur šie cilvēki nonāk, es domāju, būtu interesanti uzzināt, kur šie cilvēki nonāk. Un visbeidzot, Nu, kāpēc tik daudz satraukuma uh, rada uh, tas, ka uh, nevalstiskā organizācija kuģos ir 50 uh, uh, cilvēki un uh, dalībās nevar uzņemt šos uh, 50 cilvēkus? Nu, nu, tas tik tiešām ir kauns, kauns dalībvalstīm. Ja mēs nespējam uzņemt vienu kuģi, tā skaitā arī Francija, Kronkungs, jo, jā, mēs varbūt neesam uh, Frants. Uh, pirmajās līnijās, bet mēs, um, mēs neesam atvēruši uh, robežas, bet Spānija to ir izdarījusi, un gluži gal galā runa bija par kuģiem, kas bija pie Korsikas krastiem. Man šķiet, ka būtu bijis vienkāršāk um, tātad apstāties šim kuģim Korsikā, nevis doties uz Spāniju. Nu, Francija nejūtas traucēta. Pretēji tam, ko jūs mums teicāt, uh, Francija ir pieprasījusi atjaunot uh, kontrolas robežām terorismu dēļ, nevis uh, šo imigrantu dēļ. Mēs vēlamies skaidrību. Nav šāda imigrantu pieplūduma starp Itāliju un Franciju. Francija gluži vienkārši nevēlas uh, piemērot starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības un Francijas tiesības, un pie jūras Alpu prefekts jau vairāk kārt ticis uh, Eh, sodīts par to, ka nav tikuši ievērot noteikumi. Nu jā, es tomēr vēlētos, lai mēs tiktu informēti precīzi par reālo situāciju un to, kā tiek piemērot, eh, piemērotas tiesības. Un tas, diemžēl, netiek darīts. Man ir arī zināmas šaubas, jo te ir Francijas varas iestāžu pārstāvs, kas mūs informēja par uh, padomas eh, lēmumu transponēšanu Eiro, eh, Francijas likumdošanā. Man tomēr ir šaubas par šo transponēšanu un konstitucionālo principu, eh, brālības konstitucionālo principu, kur atzina konstitucionālā tiesa. Jā, tas tik tiešām ir jūs minētajā pantā. Bet es nesaprotu, kā jau daudz nevalstisko organizāciju pārstāvi to teica, ka mēs paturam spēkā šo tiešo netiešo palīdzību. Un es nesaprotu, kā jūs to sasaistījāt, šo tiešo netiešo palīdzību un šo atlīdzību. Nu, tas nav gluži viens un tas pats. Un jūs uh, arī papildinājāt, nu, varbūt ne jūs, bet uh, Francijas varas iestāžu pārstāvi, ar ko tādu, kas nav konstitucionālās uh, padomas lēmumā. Uh, Eh, strikti humanitāru apsvērumu dēļ. Jau uh, iepriekš mums bija problēmas ar šo tiešo un netiešo palīdzību. Mēs redzējām, kas notikām Francijas tiesās, un es tagad negrasos apstrīdēt visu tiesu sistēmu kopumā. Uh, Dažas eh, Francijas tiesas atļāvās pateikt, ka runa ir par netiešu palīdzību, tāpēc, ka eh, tie bija brīvprātīgie, kas ir tikuši notiesāti, jeb aktīvisti, kas tikuši notiesāti un gal galā eh, viņi bija ieinteresēti. Uh, Nu, kur tad mēs gal galā ejam, ja tiek apsūdzēti šādi? Principā tāpēc, ka viņi sniedz palīdzību cilvēkiem, kuri ir nonākuši šādā bezpalīdzīgā situācijā. Es domāju, ka tas tomēr būtu jāskaidro arī no komisijas viedokļa un no komisijas puses. Jo galu galā mēs atstājām pārāk daudz manevrēšanas iespēju, interpretējot uh, šo te jēdzienu par uh, humanitāriem mērķiem. Un visbeidzot, Mani pārsteidz komisijas pārstāvu teiktais. Proti, vilkt paralēls ar izglābtajām dzīvībām. Jā, es piekrītu tam, ka ir izglābtas dzīvības, bet uh, man satrauc tas, ko teica arī vairāk runātāji. Jo, ja mēs salīdzinām to, cik cilvēki gājuši bojā ar to cilvēku skaitu, kuri nokļūst galu galā pie Eiropas krastiem, nu, tad tas tomēr nav pieņemami. Un tas nav pieņemami arī tāpēc, ka nav likumīgu ceļu ieceļot saskaņā un atkarībā no uh, valsts piedarības. Mēs nevaram visu ņemt blokā, un mēs nevaram uh, runāt par rekordlielu skaitu uh, uzturēšanās atļauju. Paraudzīsimies eh, atkarībā no valsts piedarības, kuru valstu pilsoņiem tiek piešķirtas šādas uzturēšanās atļaujas. Un tad mēs sapratīsim, ka situācija vidusjūrā nebūtu nav atrisināta, un mums ir jāatver uh, humānie uh, koridori. Tātad jūs nevarat sasaistīt uh, situāciju vidusjūrā ar uzturēšanās atļaujām. Es nezinu, kāda ir situācija 2017. gadā, bet uh, katrā ziņā iepriekšējos gados tie bija Ukraiņi, kas lielā skaitā bija saņēmuši uzturēšanās atļaujas polijām. To nevar sasaistīt ar situāciju vidusjūrā. Paldies! Paldies un visbeidzot Anna Gomeša. Es esmu labi zinām, ka viena no Portugāles pārstāvēm, kur aicina Portugāles valdību piešķirt um, mūsu karogu akvārijus un citiem kuģiem, kur palīdz glābt dzīvības vidusjūrā, jo viņi izglābs mūsu uh, cieņu, cilvēcību. Un es domāju, Ja jūs to nesaprotat, tad. Tad vispār manam darbam nav, kā, nav nekādas uh, jēgas. Es saprotu, ka vadlīnijas neko daudz nedos. Tādā ziņā, ka mūsu dalībvalstis neizpilda savus humānās pienākumus saskaņā ar līgumu, bet arī saskaņā ar starptautiskiem instrumentiem. Nu, es esmu sašutos redzot, ka dažas valdības, kuras nevada uh, labējo uh, ekstrēmistu fašēsti, uh, tomēr vece, izmanto šādu retoriku, kā piemēram Salvini un Orbans, kas uzskata, ka nevalstiskās organizācijas, kas glāb cilvēku uh, dzīvību, uh, gal galā, ka viņi ir jāpadara par kriminālu noziedzniekiem. Tieši tāpat kā cilvēku pārvadātāji, cilvēku nelikumīgi pārvadātāji. Šīs valdības nepavarot uh, drošu un likumīgu ceļu imigrantiem patiesībā veicina uh, šo uh, biznesu, šo cilvēku tirzniecības uh, tīklu, uh, un um, palīdz cilvēku tirgotājiem. Nu, jāsaka, mēs esam nevis humanitārā krīzē, bet uh, drīzāk tādā kā biznesa krīzē. Viņi patiesībā pieļauj to, ka cilvēku tirgotāji pārvalda cilvēku piekļūšanu un cilvēku plūsmu Eiropas Savienībā. Guķers ir teicis to savulaik Es vēlētos teikt, cik man kļūst slikti dzirdot to, ko daži cilvēki paziņo Eiropas Savienības institūcijās un uh, valdībās. Ja jau vadlīnijas nav uh, nekam derīgs, tad Junkerkungs, uh, Mogherīnī kundze, Avramopuls kungs un visi pārējie komisāri, lūdzu runājiet skaļi un pasakiet visām valdībām, kāda ir to humanitārie un likumīgie pienākumi. Viņu likumīgais pienākums ir glābt dzīvības un tik tiešām organizēt imigrācijas plūsmu un bēgļu plūsmu tā, lai uh, no tā neiegūtu cilvēku tirgotāju mafija. Un starp citu, mums ir jācenšas vērst viņu uzmanību Nevar būt tā, ka eh, cilvēki iegādājas šīs eh, zelta vīzes, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Tieši tā tiek organizēta organizētās nodziedzības importēšana Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Kā jau ierasts. Teikšu paldies visiem runātājiem, paldies visiem, kas pievienojās mums šo pēcpusdienu. Gribētu uzdot jautājumu Konstantinam Nestleram un uh, eh, Salam Aldīnam. Varbūt jūs tā beigās varētu vēl tādu īsu rezumējumu sniegt. Un atbildot uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Ana Gomes gan mūs pamat tagad, bet vēl joprojām ir divas deputātas. mani interesē, un arī pārējos deputātus noteikti interesē tas, ka jā, mēs esam ļoti sarežģītā situācijā un noteikti ir ļoti neiedrošinoši redzēt, cik neorganizēta un nekoordinēta liekas šādā situācijā likumdevēji. Spinelli kundze runāja par situāciju Itālijā. Jūs dzirdējat, kāda ir situācija Francijā? Un mēs uh, esam ļoti caurskatāmi savā darbā, mēs mēģinām labot situāciju šeit Eiropas Savienībā, bet es gribētu zināt, kāds ir NVO viedoklis un tādu individu kā jūs un Aldīna kungu viedoklis. Kā jūs redzat visu šo procesu? Un nu, kas jūsuprāt notiks tuvākajā nākotnē ar citiem palīdzības sniedzējiem? Kā viņi jūtās šajā situācijā? Varbūt tad jūs varētu tad, uh, savos nobeiguma vārdos mums to pastāstīt. Un paldies visiem kolēģiem no valdības un arī no komisijas, kas pie mums pievienojās. Uh, mums ir jāsaprot, uh, kāda situācija ir dalība valstīs, mums jāsaprot, kas notiek komisijā, jo viņi ir iesaistīti risinājuma mehānismā. Uh, tad noslēgumā pāris minūtes katram runātājam jūsu noslēguma vārdiem. Mums jābeidz darbs 5.30, jo arī tulkiem tiemžēl būs jādodās prom. Sāksim lab no labās puses ar doktoru Nesleru. Un tad uzklausīsim pārējos runātājus. Īsts noslēguma komentārs no jūsu puses. Paldies! Atbildot jūsu jautājumu, kā NVO darbinieki uztver šo politisko direktīvu, un es galvenokārt runāju to cilvēku vārdā, kas iesaistījušās meklēšanas un glābšanas darbībās. Jā, ir liela frustrācija. Tad, kad šis darbs tika uzsākts, sākotnēji mūsu galvenais mērķis bija vērst uzmanību uz to, cik ļoti trūkst kapacitātes meklēšanas un glābšanas operācijās vid vidusjūrā. Mm, esam pārliecināti, ka darot šo darbu un mm, informējot par to, kas notiek, mēs bijām pārliecināti, ka situācija tiks uzlabota, ka Eiropas Savienība un Nacionālās krasta apsardzes uh, aktīvi iesaistīsies un glābs cilvēkus jūrā. Un arī stādās pie tā, lai veidotu drošu ierašanās ceļu Eiropā, tā lai bēgļiem un migrantiem nevajadzētu izvēlēties tik riskantus ceļus, un viņam nevajadzētu uh, sadarboties ar cilvēku kontrabandistiem. Un pēc, tas ir bijis ļoti frustrējoši pēdējos gados. Redzēt, ka mūsu operācijas ir kļuvušas lielākas, bet redzam, ka tādas Eiropas Savienības valstu organizētas glābšanas kampaņas to ir pazudušas. Mums tiešām ir ļoti grūti iedomāties nākotni. Baidamies, ka mēs kā Eiropa nonāksim tādā saucamajā Austri, Austrālijas modelī, kad nav nekādu um, legālu iekļūšanas ceļu, ir ļoti strikta, noslēgta robežu politika, un mums ir ļoti skumji to redzēt. Mēs esam redzējuši, kas notiek uz vietas, esam redzējuši šos cilvēkus, un pēdējos gados esam publiski uh, par viņiem ir runāts tā kā par kaut kādu slimību vai mežonīgiem dzīvniekiem, kas grib iekarot Eiropu, bet mēs esam redzējuši viņu uh, sejas, viņu ciešanas, un ir tiešām ļoti skumji redzēt, kāda ir uh, publiskā diskusija, un kas notiek ar likumdošanas ietvaru, un ir ļoti žēl redzēt kādu uh, šādu mm, vēršanos pret palīdzības sniedzējiem izvērš dalībvalstis. Paldies jums un paldies jūsu kolēģiem visdažādākajās NVO, kas sniedz humanitāro palīdzību. Paldies par jūsu darbu. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very telling that this is how you're feeling. Jā. Es arī tiešām gribēju dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par to, kas notiks nākotnē. Mūsu mērķis nav uzaicināt šie dalību valstu pārstāvis, lai viņiem tad uzbruktu kaut kādā veidā. Mēs gluži vienkārši vēlamies dzirdēt dalību valsts viedokli. Izskanēja daži uh, komentāri, iespējams, ka Dekrona kungs jūs gribētu uz tiem reaģēt un arī izteikt savu noslēdzošo komentāru. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Jā, paldies priekšstādātājiem. Sākumā atbildēšu uz tādu vispārīgākas dabas jautājumu, kas adresēts panelim par to, kā mēs raugāmies uz turpmāko notikumu attīstību. Ir acīm redzami tas, ka mm, tāda situācija, kurā pārvedēji aizved cilvēkus nedrošās laivās, uh, līdz eh, Lībijas teritoriālajiem ūdeņiem un pēc tam sazvanās eh, ar eh, Itālijas jūrniekiem, tā lai viņi uzņemtu šos cilvēkus. Tas nav normāli, tas ir tāds ļaunākais risinājums, kas nemaz nevar turpināties. Risinājumu var atrast, un ir acīm redzams tas, ka NVO paveiktais eh, glābšanas jomā ir ārkārtīgi svarīgs, un es varu tikai godināt viņu paveikto. Tomēr ir jāvēršas pret eh, cēloņiem, mm, un tas ir tas arī, ko cenšas darīt komisija un eh, valstis, ehm, vai daudzpusējā, gan vienpusējā veidā ar Āfrikas valstīm, ar Vidusjūras robežu valstīm, ar Sahā, Sāhela valstīm. Un, ehm, citām bija valets samits un um, bija ārkārtas uh, tikšanās un daudzas iniciatīvas mm, ir, lai mēģinātu apturēt uh, plūsmu, mm, kas uh, dodas uz vidusjūru. Tas ir uh, tas svarīgākais. Un tad runājot par mm, šīs pēcpusdienas galveno tematu sankcijām par atbalstu uh, ārvalstnieku ieceļošanai un um, palikšanai. Nu, tā es pievienošos um, Tudoračes kunga teiktajam. Mēs varam uzlabot formulējumus. Es nesakos par citu valstu kriminālu kodeksiem, bet Francijā mēs um, katrā ziņā centāmies to darīt, un tie tādi mm, nelieli grozījumi, bet nu, galvenais jau tomēr ir veids, kādā šie teksti tiek piemēroti direktīva izskatās varētu būt pilnībā pietiekama, nu, to vienmēr var nedaudz uzlabot. Tomēr galvenokārt jāraugās tā, lai šie dokumenti m, mm, tiktu eh, piemērot, un tas tiesām arī jāuzraug tā, lai būtu m, mm, harmonizācija šajā m, eh, jomā attiecībā uz spēkā esošajiem tekstiem. Es nezinu, vai man ir laiks atbildēt virs jā eh, kundzei, tā lai no nu, tas tīri francisks dialogs Uh, Jā, bet lūdzu, pavisam īsi mums ir atlikušas vēl dažas minūtes. Vēl pēdējais komentārs atbildot. Euh, euh, Par Francijas pozīciju kuģiem vidusjūram. Pamatā tiek piemērots uh, jūrniecības tiesības. Šo kuģu uzņemšanu pirmajā drošajā ostā var tikt veikta, pēc tam ir atsevišķi papildi jautājums par solidaritāti starp dalību valstīm. Jūs runājāt par akvārijus gadījumu 58 eh, migrantiem, un tad bija jāvienojas praksē četrām valstīm tādā saspringtā situācijā. Uh, Vajadzētu labāk organizēt Eiropas solidaritāti, gluži vienkārši. Here, um, mis... Jā, paldies. Un tad Tudaračs kungs. Uh, noslēguma komentārs no jums. Paldies. Pavisam īsi. Un atsaukšos uz prezidenta Junkara nesenajiem vārdiem. Izmantošu viņa teikto, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Viņš teica, viņš pats norādīja, ka tādas steidzami mēģinājumi atrast risinājumu 50 cilvēku situācijai šodien un tad nākamo 50 cilvēku problēmai rītdien, tas nav veids, kā mēs atradīsim risinājumu Eiropas Savienības līmenī. Mums ir vajadzīgi strukturēti risinājumi un arī solidaritāte, ko pareizi pieminēja kolēģis no Francijas. Tas ir tas, kas ļaus atrast mums vajadzīgos risinājumus nevis tikai nozieguma definīcijas pielabošanu. Mūsuprāt, pašlaik ir ļoti skaidra definīcija par to, kas ir cilvēku kontrabanda, kas ir cilvēku tirzniecība. Un arī prezentācijā mēs dzirdējām ļoti skaidru definīciju par to, kas ir humanitārā palīdzība. Bet tas, kā tiesas spēlējas ar šīm normām, tas ir tiesu ziņā. Un tad tā, tas notiek nacionālā līmenī. Mēs gribam novērst tādas situācijas, ka cilvēku, tiesī, cilvēku tiesība NVO nonāk šādās sarežģītās situācijās. Un es ceru, ka mēs spēsim atrast nepieciešamos risinājumus. Paldies Tudarāča kungam! Uzklausīsim vēlreiz Aldīnu kungu. Un Paldies arī jums par jūsu veikto darbu. Kādi īsi noslēguma vārdi arī no nu jums. Es zinu, ka to nav viegli darīt tā īsi noslēgt, bet varbūt varat mēģināt. Es gribu, lai viss šis vaiprāts beidzās, kad uh, palīdzības sniedzē darbs, darbības tiek kriminalizētas. Cilvēki sēž cietumā, viņi tur jau ir sešans un cāri, viņi jau tur ir mēnesi Ja daži policisti domā, ka viņu ielikšana cietumā novērsīs bēgļu ierašanos Grieķijā. Es zinu, cik uh, sarežģīti ir būt situācijai, kad tiek apvainots par kaut ko tik uh, nopietnu, kas uh, var novest pie mūža ieslodzījuma. Es gribu, lai visi rīkojās, lai arestētie aktīvisti tiktu nekavējoties atbrīvoti no cietuma. Priekšsēdētājs, paldies, ka esat ieradies un tiešām ļoti augstu vērtējam jūsu un jūsu kolēģu veikto darbu. Un visbeidzot došu vārdu mūsu divām kolēģiem, kas iezīmēja kontekstu sanāksmes sākumā. Tā vēlties ko teikt par tuvāko pārskatāmo nākotni. Piecas pavisam īsas lietas pirmkārt uzsvēršu. Te runāja tikai par vidusjūru. Dzirdējām šajā diskusijā. Runa ir arī par sauszemes robežām un arī situācijām, kas saistītas ar uh, uzturēšanās atļauju, uh, ka kļūst aizvien naidīgāka vide. Mums tiešām ļoti aizkustina viss, kas notiek vidusjūrā, bet ir svarīgi atcerēties, ka tā nav uh, vienīgā vieta, kur ir problēmas. Un otrs jautājums saistās ar efektivitāti. Budžets 21. līdz 27. gadam robežu kontrolē nu pat tika paziņots. Tas būs trīsreiz lielāks nekā iepriekšējā uh, periodā, tad 34,9 miljārdi uh, mārciņu. Cik daudz no šīs naudas tiks uh, novirzītas dažādām, dažādām jomām. Nu, tādas mūsu pārdomas. Jā, protams, dažādu starptautisko noziedzības tīklu izjaukšana ir dārga. Bet uh, ir jāpalīdz arī cilvēkiem, kas ir pievienojušies mums, gan profesoram, gan uh, Aldīna kungam. 71 cilvēks gāja bojā 2015. gadā Austrijā, kas bija iesprostoti kravas mašīnā. Mēs zinām, kas bija cilvēki, kas bija iesaistīti šajā gadījumā, kontrabandisti. Mēs apzinājām šo tīklu. Viņi zināja par notiekošo, bet nekas netika darīts, jo trūka starptautiskās sadarbības. Uh, ir tiešām jādomā par to, kā mēs vislabākajā iespējamā veidā izmantojam piešķirtos līdzekļus. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu ziņojumu. Tas būs pieejams oktobra beigās. Un tajā būs pavadošie dokumenti, kur būs ļoti daudz pieejams informācijas. Un tagad vārds Līnai. Šī diskusija lika man domāt, ka migrantu kontrabanda ir jaunais terorisma veids, ka mēs jā, atsakamies no jebkādām uh, taisn, tiesiskuma normām, gluži vienkārši, lai iznot savus politiskos mērķus. Šis jautājums tiek politizēts, un tas tiek tādēļ atspoguļots uh, medijos. Uh, Un uh, kolēģis no komisijas jau norādīja, ka tie ir uh, individuāli tiesneši, kas pieņem lēmumus, spriedumus, bet mēs redzam no pierādījumiem, ka tiesiskums mazinās. Un cik tad uh, iespējams ir tas, ka šādas lietas nenonāks tādās situācijās kā Ungārijā un arī citās valstīs. Te iezīmējas lielāki jautājumi par tiesiskumu. Um, te mēs runājam par šo migrantu kontrabandas uh, termini, tas ir ļoti augstu politiskajā darba kārtībā. Visi vēlas piedāvāt savus risinājumus. Vai tad universālās cilvēktiesības tiek ievērotas šajos risinājumus, ir cits jautājums. Un arī ir ļoti skaidrs, ka tad netiek ievērotas līdzsvars starp cilvēktiesībām un robeža apsardzi. Ir jāatcerās, ka tai ir jānotiek atbilstoši pamatiesībām, tas arī ir skaidri noteikti Schengenas robežu kodeksā. Uh, un arī citos dokumentos, ko ir atbalstījis eh, arī šis parlaments. Eh, man prieks redzēt, ka esat iesaistījušies arī komisijas iniciatīvajās diskusijās. Ir ļoti uztraucoši redzēt to, kas notiek Frontex operācijās. Pašlaik Temis operācija. Tad tā iepriekš saucās Poseidon, tagad tā ir Temis, bet tai nav automātisku tiesību uh, ļaut migrantiem izkāpt Itālijā. Tas tikai palielina vispārējo neskaidrības līmeni. Redzam, ka visa šī iebiedēšana un aizdomas, ar ko saskaras uh, NVO būtiskākais elements ir tā saucamais pull faktors. Neatkarīgi no tā, ko organizācijas dara, vai glāb migrantus vidusjūrā, vai uh, izdala ēdienu ziemeļu stācijā Briselē, uh, ja cilvēki par to tiek sodīti. Like, oh, and, um... Tas ir pretrunā Eiropas uh, tiesībām. Bieži dzirdam, ka migranta kontrabanda ir tik milzīgs uh, noziegums. Uh, tur ir iesaistīti milzīgi naudas līdzekļi un ka kontrabandisti tiešām gūst milzīgu peļņu no šādas noziedzības. Tad kādēļ ir uh, tāda pretestība pret uh, šo prasību pierādīt, ka ir bijis materiālais uh, vai finansiālais ieguvums Ja tāds ir bijis, es domāju, ka policisti vai citi profesionāļi atradīs šādus pierādījumus, un viņi arī varēs veikt attiecīgās tālākās darbības. Bet ja cilvēks tiek uh, sodīts par to un tiek veikta izmeklēšana, ka viņš kādam ir pateicis, kur iet atrast pareizo autobusu, ir gluži vienkārši valsts līdzekļu izniekošana. Un noslēgumā vēl par sadarbību ar trešajām valstīm nu, tādi anegdotiski pierādi, stā, pieredzes stāsti, piemēram, kā notikusi izmeklēšana par migrantu kontrabandu. Tad tas bija priesteris, kas tur bija iesaistīts šajā darbā, bet tajā pašā laikā Itālijas varas iestādes bija uh, turēts aizdomās par Lībijas, par to, ka viņi dod kukuļus, lai tad novērstu šo migrantu kustību uz Eiro, Eiropu. Lai gan, piemēram, ANO uzskatīja, ka šie Lībijas pārstāvji bija augstākā uh, Uh, augstākā ešalona cilvēku kontrabandisti. Viņi bija iekļauts šajās organizācijās, ANO sarakstā. Te ir uh, kaut kas absolūti nepareizi visā sistēmā. Paldies! Jā, es jūs, uh, diemžēl, apturēšu. Mums jādomā par pāriem sanāksmes dalībniekiem. Jā, ir varētu iedomāties, ka pētnieki ir tiešām ļoti kaismīgi aizaušies ar savu darbu, bet ir eh, tiešām ļoti iedrošinājuši redzēt eh, jūsu iesaisti. Tikai tādēļ, ka ir problēmas vidusjūrā, mēs nedrīkstam aizmirst tiesiskumu un cilvēktiesības. Jums ir pilnīga taisnība. Laikā no 2016. gada līdz 2018. gadam uh, notikuši tādi pavērsieni, ka mēs pēkšņi aizmirstam pamatiesības, vēršamies pret NVO. Ir skaidrs, ka šī ir ļoti nu, nopietna situācija, politiska situācija. Ir svarīgi saprast, kas notiek, un institūcijas nevar pagriezt galvu uz otru pusi un to ignorēt. Arī mūsu komitejai ir jāturpina sakot notikumiem. Yeah. Par spīti mūsu aizņemtajam darba grafikam mēs vēlējāmies norganizēt šo uzklausīšanu Libe komitejām. Paldies jums visiem! Paldies arī pētniecēm! Gaidīsim jūsu pētījumu oktobra beigās. Turpināsim arī sazināties ar komisiju. Varbūt mums izdosies panākt kādu progresu attiecībā uz vadlīnijām bet mēs, protams, apzināmies, ka jautājums ir ļoti sarežģīts. Paldies divām deputātēm, kas uh, palikāt zālē. Citādi mums nebūtu notikusi uzklausīšana. Es jau viens nevaru visu izdarīt. Paldies uh, visiem pārējiem dalībniekiem. Gribu tikai atgādināt uh, runātājiem, ka viss tiek pārraidīts tiešais, tā jūs nerunājat tukšumā. Uh, Ana Gomeša arī, protams, ir ļoti kaislīga runātājs, pārliecināta, ka viņa ko publicēs Twitterī. Gribētu tikai atgādināt, ka tiešām daudz cilvēki sako līdzi uh, šai sanāksmē. Paldies arī sekretariātam, ka atradāt iespēju iekļaut šo ļoti svarīgo uzklausīšanu mūsu ļoti piesātinātajā darba kārtībā. Komisija jau zinās, ka mums ir ļoti daudz akūtu jautājumu, ar ko strādāt. Mēs turpināsim izdarīt politisko spiedienu. Mēs apzināmies jautājumu strīdīgumu, bet mēs nevaram apstāties. Vēlreiz paldies mūsu runātājiem. Paldies, ka atradāt iespēju ierasties. Un mēs esam labi informēti par izaicinājumu, ar ko saskaraties. Vēlreiz liels paldies! The hearing is finished. Sanāksim beigusies.